Dear colleagues. Godātie kolēģi, saka priekšsādātājs. Gribētu sākt darbu, gribētu lūgt, tāpēc jums visiem pievērsties man. Paldies! Visi esat laipni aicināti šai sanāksmē. Tāpat gribu mūsu vidū sveikt arī īpašo viesi. Hansu Borna kungu. Viņš ir no Ženēvas bruņoto spēku demokrātiskās kontrolas centra. Tāpat arī sveicu šeit eh, doktoru Martinu Šeininu. Viņš ir no Eiropas Universitātes institūta. Pirms ķeramies pie punkta, kura ietvaros šie viesi uzstāsies, gribu vispirms jums eh, pastāstīt pāris paziņojumus. Tātad vispirms apstiprinam darba kārtību, vai nav iebildumu? Nē, šķiet, ka nē. Lieliski. Darba kārtība ir apstiprināta. Tālāk uzreiz varam ķerties pie priekšstādātāja paziņojumiem. Apstiprinām koordinātāru ieteikumu iecelt šādus referents Kirjākos, kungs Triantafilidis, strādās preferenta pie Kaļiņingradas dosjē. Helēna Flotra savukārt strādās pie vēl pie TDIP darbības dokumentā, lai Karosko Eļļu strādās pie ziņojumu par no izvērtējumu un mehānismu izveidu attiecībā uz Schengens tiesību aktiem. Nu, lūk, šos priekšlikumus tātad uzskatām par apstiprinātiem. Jā, jums bija kas sakāms, Klaiskungs? Mirklīti uzlikšu austiņas. Jā, dank u voorzitter, in verband met de aanduiding van rapporteurs. Paldies, priekšstādātāja kungs. Sastībā ar referentiem es gribu uzdot jautājumu. Bet kā tad izskatās ar šīs procedūras caurskatāmību? Es aizvien vēl neesmu tā īsti sapratis. Mēs pie politiskām uh, frakcijām nepiedarījušie, kā mēs varam kļūt par referentiem. AFCO komiteja ir par to domājusi. Un ir izstrādāti jauni noteikumi, proti, ka Um, pie politiskām grupām nepiedarošo deputātu biroja darbinieki var arī piedalīties koordinātoru sēdēs, bet es uh, nezinu, vai tas tā vispār ir bijis, un kad šī sistēma sāks darboties, un kas konkrēti ir jādara, ja kāds uh, pie politiskām uh, grupām nepiedarošs deputāts vēlas um, būt referents, kas īsti jādara. Excuse me, Mr. Clays. Klais kungs, uzklausīsim sekretariātu, viņš sniegs atbildes, bet, eh, nu, var jums uzreiz pateikt, ka mēs esam izvē, ievēroši visu šī mandāta sākumā izstrādātos noteikumus. Šie noteikums ir apstiprinājuši savukārt priekšsādātāja konference, un par tiem ir bijušas pārunas ļoti ilgi, vairāk kārt ir bijuši vairāki atsevišķi gadījumi, kad ir radušās eh, tādas apstrīdētas situācijas, bet, nu, šobrīd Ehm, varu teikt to, ka noteikums esam ievērojuši pilnībā un precīzi, un ziņojumi, ziņojumi tiek sadalīti koordinātoru sanāksmē pēc sarunām, un tur pie, ievērojam standarta vienprātības principus, un, ja nē, tad izmantojam dehonta punktu sistēmu. Sekretariāta pārstāv lūdzu. Jā, es varu tikai pateikt to, ko jūs nu pat teicāt. Nu, tā tas ir. Mēs varam jums noteikums nosūtīt arī rakstiski, ja vēlaties. Voorzitter, misschien nog wel één concrete vraag, uh, waarop ik geen antwoord heb. Ja, paldies, varbūt var uzdot konkrētu jautājumu. Jūs runājat par punktu sistēmu. Jā, bet es varēju ieskatīties arī tabulā kurā ir rakstīts, cik daudz punktu katrai politiskai grupai ir, bet um, pie politiskām grupām nepiedarošiem nav neviena punkta, vai tad mēs esam tā kā otrās klases deputāti, vai mēs nekad nesaņemam nekādus punktus, kā tas izskatās. Jā, tieši tā. Tas jau arī ir tas jautājums. Ja jūs nesat pie grupām piesaistīts, tas nenozīmē, ka jūs esat kaut kāds otrās šķirs deputāts. Nē, jums ir pilnas tiesības kā jebkuram citam deputātam. Vienīgā problēma ir tā, ka atsevišķos lēmumu pieņemšanas procesos tiek paredzēta politisko grupu līdzdalība, un tie deputāti savukārt, kuri nav šādā veidā iesaistījušos atsevišķās struktūrās, kā šī parlamenta locekļi, nu, viņiem tad, nu, faktiski ir jāstāv malā un jāvēro. Tajā brīdī, kad tiek runāts par viņu tiesībām un saistībām, jo ir atsevišķa rīcība parlamentā, kas paredzēta tieši politisko grupu kontekstā un struktūrā. Tas saistīs gan ar tiesībām, gan ar pienākumiem. Un tas politiskās grupas dalībnieka status arī zināmā mērā ir katra izvēle. Un eh, katram, protams, ir tiesības un pienākums šādu veidu status pašam sev var izvēlēties. Intvalds kundze, lūdzu, priekšādātais atvainojas. Es domāju, ka Klāskungam ir taisnība. Viņš taču ir ievēlēts, vai ne tā? Es varbūt varu nepiekrist viņa politiskajai programmai un ideoloģijai, bet viņam ir tieši tāds pašs tiesības kā jebkuram citam deputātam. Un es esmu pārsteigts, jo vienā citā komitejā, kur es strādāju, grupām nepiesaistītie deputāti arī var saņemt tiesības strādāt pie ziņojumiem kā referenti. Es domāju, tajā brīdī, kad eh, vēlētāji devās pie vēlēšanu urnām, Eh, nu, tad jau viņiem būtu jāsaņem informācija par to, ka jums jāvēl par kādu, kas ir piesaistīts politiskai grupai, citādi viņš nevarēs strādāt pie ziņojumiem. Priekšsēdētājs turpina. Gribu skaidru un gaišu pateikt, grupām nepiesaistītie deputāti arī var saņemt tiesības strādāt pie deputātiem. Un tā arī Liba komitejā ir noticis, tikuši sagatavot uh, atzinumu un tā tālāk. Tas viss notiek saskaņā ar dehontu sistēmu. Konstitucionāla lieta komitejā tika lūgts sniegt interpretāciju par šo jautājumu. Mēs šo interpretāciju varam jums arī izplatīt. Tas tā, šādu pieeja tika arī apstiprināta plenārsēdē. Ar Tāpat arī ir notikusi, notikuši izmeklēšanas darbi citās komitejās, un mēs izmantojam tieši tā pašu pieeju. Mēs varam nosūtīt rakstiski šāda veida nostāju un izklāstu pilnīgi visiem deputātiem, ja tas nepieciešams. Now... Priekšādātais turpina. Lieliski, varam turpināt darbu. Kā jau teicu, esam saņēmuši informāciju no polijas prezidentūras, ka, diemžēl, Miller kungs, kas rīt, pa, ko rīt, kas, kura apmeklējumu bijām paredzējuši rīt, tomēr nevarēs ierasties. Viņa vietā ierasīs, ieradīsies ministra vietnieks Piotrs Stačančiks, kas strādā pie patvērumu jautājumiem. Viņš ieradīsies apmēram 11.30 Un tāpēc ir nedaudz mainīta darba kārtība šādā veidā. No 10. 10 līdz 11. mēs runāsim par Sofijas Intfeldas ziņojumu par Eiropas Savienības un Austrālijas pasažieru eh, datu reģistru. Un no 11. līdz pusdivpadsmitiem balsosim par Mulderkunga ziņojumu par tirgznību un eh, citiem jautājumiem, kas ir 13. punkts. Un tad 11.30. Lūk, uzklausīsim Stačānčika kungu kas strādā, runās par patvērumu pakotni un tam līdzīgi, un no 12 līdz 12.3 mums kopējā sanāksme ar FEM komiteju, jeb sieviešu tiesību komiteju, un tur mēs balsosim par Eiropas uh, aizsardzības orderi. Sofija Infeld, viens lūgums priekšsādātāji. Es gan tiku saņēmu informāciju, saņ, es gan saņēmu informāciju, bet, nu, īsti, īsti neviens ar mani nekonsultējas par šī darba laika, darba laiku maiņu. Man tas īsti nav vērti. Varbūt, ka mēs varētu apmainīties šeit ar Dievs Demers ziņojumu apspriešanas laiku, jo tas man būtu daudz vienkāršāk. We will, we will to... Mēs centīsimies izpildīt jūsu lūgumu, Intveldes kundze. Nu, un līdz ar to pāriem pie trešā darba kārtības punkta. Un tas, lūk, ir jautājums par parlamenta uzraudzību Eiropas Savienības drošības un izlūkošanas iestādēs. Attiecīgajās ES dalībvalstīs un citās demokrātiskajās valstīs. Uh, Šī punkta mērķis ir kopā ar mūsu vies, viesiem apmainīties ar viedokļiem. Lūk, tā tad doktors Hanses Borns no Ženēvas bruņoto spēku demokrātiskās kontrolas centra un doktors Maters Šainens no Eiropas Universitātes institūta. Šeit runāsim par šī parlamenta savlaicīgu pārskatu pār, pār slepenu informāciju, konfidenciālu informāciju. Jūs jau visi zināt, ka šāda veida nolīguma netiek slēgta ar visām iestādēm, aģentūrām un struktūrām, kurām ir tiesības padarīt kaut kādu informāciju par slepenu. Tāpat arī ļoti svarīgi veidot spēcīgu juridisko bāzi tam, kādā veidā informācija tiek padarīta par slepenu, jeb gluži otrādi padarīta par neslepenu. Maikls Kašmans ir mūsu kolēģis, kas strādājas pie šī jautājuma un pie šī ziņojuma. Ir notikuši vairāki pētījumi, un tieši tāpēc šo pētījumu rezultātā turpmākās minūtes uzklausīsim mūsu viesus. Vispirms, doktors Hans Borns, lūdzu, jums vārds. Priekšādātāju liels paldies! Paldies, ka uzaicinājāt mūs, lai varam likt priekšā pētījumu. Mēs esam ārkārtīgi pateicīgi Eiropas, par, ģener, mm, Eiropas parlamentam, ka viņš ir lūk ļāvis mums šo pētījumu veikt tieši par parlamentu kontroli pār e, drošības un izlūkošanas iestādēm Eiropas Savienībā. Mēs tāpat gribam pateikties arī Liba komitejai un jums personīgi, ka jūs dodat mums šo iespēju apspriest apspriest šo pētījumu. Un no mūsu puses mēs gribējam teikt eh, paldies arī Eiropas Universitātes institūtam, kas eh, lieliski ar mums sadarbojās. Kopā strādā šeit 20 eksperti. Vēl trīs eksperti ir arī šeit klāt. un domāju, ka viņi labprāt, piemēr, labprāt vēlāk atbildēs arī uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Ko tad mēs vēlētos darīt šajā pavisam īsajā laikā, kas mums atvēlēts? Gribam paskaidrot, kāda bija šī pētījuma mērķi, kādi ir galvenie secinājumi un kādas ir rekomendācijas. Nu, lūk. Galvenais šī pētījuma mērķis bija piedāvāt salīdzinošu uh, analīzi par izlūkošanas iestādēm Eiropas Savienības dalību valstīs un citās demokrātiskās valstīs. Tā, lai varētu konstatēt, kāda ir tā parauga preks, kas tālāk varētu veidot pamatu diskusijām, kuras mērķis būtu spēcināt parlamentāro pārāvu uzraudzību, lūk, taisnīgumā un iekšlietu jomā tieši no jūsu Eiropas parlamentu puses. Pētījuma kontekstā mēs e, ņēmām vērā Eiropol, Eurojust, Frontex un turklāt skatījāmies arī uz sitsen, jo arī tam ir būtiski joma iekšējās drošības norošanai, īpaši pret terorisma jomā. Tātad e, vērojam to, kas notiek arī dalību valstīs, kādas ir nacionālā līmenī parauga prakse un kā tas varbūt var e, spēcināt lūk šīs, šo iestāžu darbību, lai šo mērķi sasniegtu. Darījām ļoti daudz ko citas starpā, piemēram, bija 40-50 intervijas, ko veicām šeit, Briselē, ar jūsu pārstāvjiem, ar padomu, ar komisijas pārstāvjiem, ar tiecīgiem aģentūrām. Papildus turklāt 12 konkrētu gadījumu izpēta notika, pā, tieši runājot par parlamentāro pāraudzību. Tāpat arī vērsāmies pie gandrīz visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Izsūtījām aptaujas visām dalību valstīm un visbeidzot pievērsāmies tieši parlamentārajam aspektam mm, attiecībā uz izlūkošanas iestādēm un arī tāpat vērojām notikumu attīstību 2011. gadā. Jūs var, jums varbūt rastos jautājums, kāds tad jums, kāda jums, kāds jums labums no šī pētījuma? Nu, mēs konstatējām, ka ir trīs iemesli, kas varētu kalpot par ļoti labu pamatojumu šī pētījuma īstenotnē tieši šobrīd. Pirmām kārtām, nenoliedzams fakts, ka Lisabonas līgums piedāvā nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentam mandātu spēcināt pāraudzību pār iekšlietu un drošības organizācijām un struktūram. Tas ir pirmais iemesls. Otrām kārtām Eiropas parlamentam varētu rasties arī iespējas sasniegt sasaistīt, pāraudīt sicenu darbu, kas ir saistīts ar iekšējās drošības jautājumiem, jo tas nav daļa no ārējās rīcības dienesta. Un trešais, kas ārkārtīgi svarīgi, ir, nu, ir e, bijuši, atti, zinām, atsi, attīstība jautājumā par piekļuvi informācijai. Un tas, protams, ir saistīts tieši ar iekšlietu un tieslietu struktūru pāraudzību. Respektīvi, jāpievērš uzmanība tam, kādā veidā uh, tiek īstenot pieeja klasificētai jeb slepenai informācijai. Pirms pievērsīšos galvenajiem konstatējumiem pētījuma rezultātā, gribu atbildēt jau uz vienu jautājumu. Un, piemēram, tas jau viss ir ārkārtīgi interesanti, bet jāsaka, visas šīs struktūras nebūtu nav vienādas, un jums būtu, pa, jums būtu taisnība, ja jūs tā teiktu. Bet lielākā atšķirība ir tāda, ka, lūk, piemēram, Eiropas Savienības eh, izlūkošanas un drošības iestādēm nav, piemēram, tiesības kādu arestēt un tā tālāk. Tā ir tā atšķirība, bet lielākoties tomēr arī zināms eh, un diezgan ievērojams līdzības šādu struktūru darbībā, piemēram, iekšlietu, tieslietu jomas struktūras, veic izlūkošanas darbu, kas ir līdzīgs uzdevums arī citās eh, izlūkošanas struktūrās, un otrām kārtām šīs struktūras, tieši tāpat kā izlūkošanas dienesti, arī saņem informāciju, kas tiek uzskatīta un klasificēta kā slepena. Un tāpēc jums varētu tas būt svarīgi. E, uzzināt, piemēram, kā saņem piekļuvu šādai slepenai informācijai un kāda ir kopējā prakse attiecībā uz parlamentāru uzraudzību šāda veida informāciju konstatējām ļoti daudz ko faktu un domāju, ka daudz no šiem faktiem varētu mums būt, būt ļoti liederīgi. Bet 15 minūtēs, kas mums dodas, lai šo pētījumu jums stādītu priekšā, lai pēc tam būtu vēl arī laiks diskusijām, pievērsīšos tikai pašiem galvenajiem punktiem. Es domāju, ka pirmais, kas būtu jāsaka šai saistībā, ir tas, ka mūsu analīze ir parādījusi, ka nav tādas vienas un vislabākās pieejas, kas būtu saistīts ar visām drošības un izlūkošanas iestādēm. Nē, šīs iestādes ir ārkārtīgi atšķirīgas un arī pieejas ir atšķirīgas. Otrs punkts, ko konstatējam, ka gandrīz visās Eiropas Savienības valstīs un arī citās valstīs ir diezgan līdzīgas kopējas pieejas, respektīvi tiek veidota centralizēta parlamentāra uzraudzība pār drošības un izlūkošanas iestādēm. Vienalga, kur tas arī neatrastos. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi jāpaturprātā, ka, lai kuru dalībvalsts arī neaplūkotu, vienmēr ir kāds parlam, kāda parlamentāra struktūra vai kāda šim nolikumam īpaši izveidota struktūra, kas uzrauga drošības un izlūkošanas iestādes, un kas eh, tad attiecīgi arī saņem atskaits no šādām iestādēm un tam līdzīgi. Vēl viena lieta, kas lieliski ilustrē eh, šo situāciju, ir tas, ka lielākajā daļā dalību valstu parlamenti nav iesaistīti, piemēram, drošības un aizsardzības aģentūru direktoru iecelšanas procesā. Domāju, ka tas ir arī svarīgs novērojums. Un visbeidzot, vēl viena lieta, ko secinājam un ko gribam pieminēt, respektīvi, lielākā daļa nolīguma par dalīšanos ar informāciju tiek slēgts ar ārvalstu partneriem no šo aģentūru, drošības un izlaukošanas aģentūru puses, un lielākajā daļā dalību valstu e, parlamentārās struktūras šādus nolīgumus var kontrolēt, apskatīt. Tātad, ir, tātad šīs struktūras ir informētas par e, aģentūru darbību noslēgtajiem nolīgumiem. Tātad te runājam lūk par tiem galvenajiem certificētajām aģentūrām, kurus arī pētījumā apskatām. Tālāk gribu pievērsties trījiem konstatējumiem, kas saistīti ar piekļuvu slepenai informācijai. Pirmais Jūsu kolēģi nacionālajos parlamentos gandrīz visās dalību valstīs saņem privileģētu pieejas lepenai informācijai. Un līdz ar to viņi var kontrolēt drošības un izlūkošanas eh, aģentūras. Tātad gandrīz katrā dalību valstī parlament eh, nav tādas valstis, kur šī pie, piekļuva klasificēta informācija būtu liekta. Lielākajā daļā dalību valstu Nav tā, ka parlamentāriešiem ir kaut kā ļoti aktīvi jāmeklē piekļuvi informācijai. Nē. Pārsvarā šīs struktūras aktīvi iesniedz informāciju parlamentārajām struktūrām, ir tīpaši attiecībā uz nacionāliem drošības jautājumiem. Un tas ir ļoti svarīgi lielākajā daļā dalību valstu. Tātad nav tā, ka parlamentāriešu vai deputātu uzdevums ir meklēt šo informāciju. Nē. Viņi gluži otrādi var doties pie izpildu varas pārstāvjiem šajā konkrētajā aģentūrā un teikt, lūk, mums šī informācija ir vajadzīga. Pirms mēs pāriem tālāk pieteikumiem, gribu minēt vienu tomēr tādu ierobežojumu, respektīvi ir ļoti uzmanīgi jāiz, jāizturas pret to, cik vienkārši vai nu, sarežģīti ir kopēt šāda veida uzraudzības modeļus, ņemot vērā, cik atšķirīgs ir situācijas, respektīvi. Lai arī mums varbūt šķistu, ka ir ārkārtīgi liela līdzība starp šīm struktūrām, un, protams, ir arī paraugu praksa, ko varam ņemt vērā un tam līdzīgi. Mums šķiet, ka ir tāda kopēja izpratne, varbūt nacionālā līmenī. Tajā pašā laikā mums vienmēr šāda veida praksa, pirms to piemērojam Eiropas līmenī, būtu ļoti uzmanīgi jāizpēta. Tālāk. Nonākam pie pēdējās mūsu pētījuma daļas, ja prezentācijas daļas, respektīvi mūsu ieteikumi. Pirmām kārtām. izdarījām ieteikumus pamatējoties uz mūsu konstatējumiem, un nu, tik bija kļuva skaidrs, ka Eiropas parlamentam vajadzētu saprast, ka pastāv arī ierobežojumi eh, šādā kontrolē pār iestādēm. Nu, viens no šiem ierobežojumiem, tas, protams, ir arī jūsu ziņā par to lemt, bet to, esam, to zinām no nacionālās prakses, respektīvi Eiropas parlamentam vajadzētu nodrošināt, ka jauni uzraudzības pasākumi neatur, eh, nav tik sarežģīti, ka tie atturētu dalību valstis no iestāžu izmantošanas. Tātad, eh, ka lūk, dalībvalstis neizmantot šīs iestādes kā sadarbības platformas. Otrs ieteikums, kas arī pamatojas uz nacionālo praksi, ko varbūt vēlties apsvērt, ir respektīvi, ka Eiropas parlamentam varbūt nevajadzētu iesaistīties eh, pārvaldības struktūrās Eiropolā vai Frontexā, un respektīvi valdē vai Eirojust kolēģijā. Kāpēc to sakam? Tas tāpēc, ka redzam, ka nacionālā līmenī dalībvalstīs šāda veida darbība nenotiek. Jo tad, ja uzņemamies vadības struktūras, tad ļoti grūti vienlaicīgi īstenot arī pārskata, jeb uzraudzības funkcijas šādās struktūrās. Un tāpēc būtu skaidri jānodara izpildu funkcijas no pāraudzības funkcijām. Nu, vēl viens konstatējums, ko arī guva, ko, par ko uzzinājām šī pētījuma rezultātā, respektīvi, struktūram aģentūrām vajadzētu pievērsties savām politikām un struktūrām, ne tik daudz, eh, ne tik daudz domāt par to, kā norisinās uzraudzības eh, darbība attiecībā uz tām. Nu, tālāk došu vārdu Martinam Šaininam, Jo uz, tomēr gribu vēl uzsvērt, ka mēs uzskatām, ka Eiropas parlamentam ir jāturpina eh, struktūru, dialogs ar šīm struktūrām. Eh, lai tālāk pie kaut kā nonāktu. Un tad eh, tādi ir šie mūsu secinājumi, bet tad nonāksim pie cita veida secinājumiem. Un tos jums liks priekšā Šaininkungs. Lielas paldies par to, ka jūs runājat tik īsi kodolīgi un arī pieteicāt mūsu otro viesu, doktoru Mārtiņu Šēninu, kas ieradies no Eiropas Universitātes institūta. Lūdzu, došu vārdu jums. Paldies priekšsēdētājiem. First, uh... Dāmas un kungi. Pirmkārt, es gribētu jums īsi iezīmēt kontekstu, proti pasaules izlūkdienesti un izlūkdienestu uzraudzības nozīme būtiski pieaugus kopš 2001. gada 11. septembra. Izlūkdienestiem tajā datumā tika uzlikti ļoti daudz jaunu pienākumu, terorismu uzraudzībā mainījās visa ainava, Pārobežu sadarbības starp dažādiem izlūkdienestiem kļuva daudz svarīgāk nekā jebkad agrāk tā ir bijis. Izlūkdienesti agrāk it kā vāc informāciju viens par otru, bet tagad tiem parādījās kopīgs ienaidnieks - teroristi. Līdz ar to izlūkdienesti apvienoja savus spēkus un radīja tādu tā kā globālo aliansi. Mēs sapratām tajā brīdī, ka daudzās valstīs normatīvajos aktos bija plaisas starptautiskā sadarbība starp izlūkdienestiem notika bez jebkādiem normatīviem aktiem un bieži vien tā netika arī kontrolēta. Tas ir tas konteksts, ko es gribēju pieminēt. Agrāk es biju ANO īpašais ziņotājs cilvēktiesību un terorismu apkarošanas jautājumos. Toreiz Mēs sākām sadarbību ar Demokrātisko bruņoto spēku uh, uzraudzības organizāciju un radījām dokumentu ANO ģenerālajā asamblē. 2010. gadā mēs uh, uzrakstījām ziņojumu par izlūkdienestu sadarbību. Tajā mēs pieminējam vairāk Eiropas Savienības dalību valstu praksi, kas bija tāds ļoti labs piemērs sadarbībai. Uh, Un domājams, ka citas valsts varētu mācīties no šīs pieredzes. Esmu ļoti pateicīgs Eiropas parlamentam par to iespēju, ka tagad esam spējuši padziļināt un turpināt savu sadarbību ar šo te DECAF organizāciju, proti ar Ženēvas bruņoto spēku demokrātiskās kontrolas centru. Uh, un ar Eiropas Universitātes institūtu. Un šobrīd esam izstrādājuši ziņojumu par Eiropas praksi, praksi dažādās dalību valstīs un sadarbību. Šodien mans uzdevums ir izstāstīt jums par diviem rekomendāciju klasteriem no 11. līdz 16. rekomendācijai, kur runas ir, runa ir par klasificēto informāciju, kuru Bornu kungs jau un priekšstādātājs pieminēja Un tālāk otrais klasters ir rekomendācijas no 16. līdz 21. kur runa ir par institucionāliem jautājumiem, proti kādas iestādes Eiropas parlaments um, varētu, ar kurām viņš varētu sazināties uh, šīs te uzraudzības jautājumu risin, risinot. Pirmkārt, runāsim par klasificētās informācijas piekļuvu vai pielaidi klasificētā informācija. Sabiedrības piekļuve publiskai informācijai ir viena no pamata tiesībām, kas e, kalpo demokrātiskiem procesiem. Un tomēr drošības un izlūkdienestu jomā neapšaubām ir arī slepenas, klasificētas lomas e, informācijas un, informāciju un jomas, un šīs jomas nevar atklāt neierobežot visai sabiedrībai. Tādēļ šajā ziņojumā mēs ļoti uzsveram to, ka ir nepieciešams darīt uh, izdarīt atšķirības starp to, cik liela daļa klasifikācijas informācijas ir pieejama Eiropas parlamentam, kāda ir tā informācija, kas ir pieejama parlamentam un kas ir publiski pieejama visiem. Mūsuprāt, 12. ieteikums ka Eiropas parlamenta piekļuve kvalificētai informācijai e, tajā ir, ir jāiekļauj jaunies tiesību aktos, ir jāiekļauj kaut kādas normas par Eiropas parlamentu piekļuvu klasificētai informācijai. Un šādu normu pamatā jābūt Eiropas parlamentu pilnvarām pāraudzīt šīs aģentūras. 13. ieteikums ir par dažādu starpiestāžu nolīgumu noslēgšanu, piemēram, ar Eiropas ārējas darbības dienestu. Eh, tas ir jādara saistībā ar Eiropas kopējo situāciju analīzes centru. Es atkārtošu priekšsādātāju vārdus un teikšu, ka es neuzskatu, ka starp iestāžu nolīguma noslēgšana atrisinās viss, ka tas ir vispārējais risinājums. Taču ir atsevišķi gadījumi, kā piemēram situācija centrs, kas ir šāda iestāžu nolīguma rezultāts, kur ļoti labi darbojas šī iestāžu sadarbība. Eiropas parlamenta iekšējā organizācija ir tāda, ka savādāk Libe komiteja nevarētu izmantot savas pilnvaras un iegūt informāciju. 14. ieteikums tajā ir runa par vispārējām tiesībām parlamenta izraudzītai iestādē piekļūt tādai klasificētai informācijai, kāda tā uzskata par būtisku. Pašas šīs iestādes uzskatiem par to, kāda informācija tam nepieciešama, ir jāņem vērā noteikti. 15. ieteikums ir tikpat svarīgs ir ieteikts e, klasificēto informāciju iedalīt atsevišķās kategorijās. Un atsevišķām kategorijām parlamentam ir jābūt informācijai pieejamai bez pieprasījuma. Šī informācija parlamentam ir jāpiedāvā, piemēram, regulāri būtu jāiepazīstina parlaments ar dažādu e, draudu izvērtējumu 16. ieteikumā mēs pārējām jau pie iestāžu jautājumiem. Un loģiski iziet no iepriekšējiem ieteikumiem mēs rekomendējam, ka e, šīm te uzraudzības atbildīgai iestādei ir jābūt tai pašai parlamenta iestādei, kas var piekļūt klasificētai informācijai drošības un tiesiskuma telpā. Līdz ar to šī klasificētā informācija paliek klasificēta arī tad, ja uzraudzības iestāde var piekļūt tai. Uh, Tas prasa pēc zināmas centralizācijas un šai te struktūrai, protams, jābūt ir ierobežotai izmērā. Šai iestādē pašai ir jāizmanto drošības, informācijas drošības klasifikācija vai kādas citas darba metodas. Tā ir jāparāda, ka tā ir spējīga piekļūt klasificētai informācijai, tajā pat laikā nepārkāpjot nepieciešamās konfidencialitātes ietvarus, lai nebūtu apdraudēta drošība un izlūkdienas darbība. 18. ieteikums runā par pagaidu procedūru. Šeit tiek ieteikts, ka Lībe komiteja varētu izmantot nereģistrētas sanāksmes. Tā varētu izstrādāt procedūru un pagaidām būt pār BDT aģentūru uzraudzības fórumu funkciju veikšanai. 19. ieteikums pasaka, ka mēs nevēlamies speciālas komitejas veidošanu. Tādēļ, ka mēs uzskatām, ka ir nepieciešams kombinēt piekļuvu klasificētā informācija ar uzraudzības funkcijām. Tādēļ šāda speciāla struktūra nebūtu piemērota. 21. ieteikums ir visa ziņojuma galvenais ieteikums – izveidot Libe apakškomiteju BDTT aģentūru uzraudzībai. Tā varētu nodarboties gan ar uzraudzības funkcijām, gan arī tai būtu piekļuve klasificētai informācijai. 20. 20. ieteikums runā par speciālas komitejas veidošanu, kas bū, darbotos sadarbībā situācijas centra darbu. īpašā komiteja varētu izmantot savas privilēģijas piekļūt klasificētai informācijai, lai apspriestu situāciju centra nozīmību. Priekšsēdētāji līdz ar to īsumā arī viss. Tagad mēs labprāt uzklausītu jautājumus, atbildētu uz tiem. Kā Hans Borna kungs teica, arī citi mūsu komandas biedri šeit ir klāt, viņi arī varēs atbildēt uz jautājumiem. Paldies ekspertiem. Tagad mēs uzsāksim debates. Redzam, ka daži deputāti jau ir Eh, pacēluši rokas. Intveldes kundze vēlas acīm redzot uzdot jautājumu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Gribētu sveikt. Referentus. Diemžēl neesmu izlasījusi visu šo ziņojumu, kas ir 450 lapušu garš, taču izlasīju lielu daļu no tā. Manuprāt, šis ziņojums ir lielisks Man interesē šis jautājums. Es esmu referente pretterorismu darbības izvērtēšanā. Mēs savā ziņojuma projektā esam iesau, iekļāvuši atsauci uz izlūkdienestu darbības uzraudzību jo man šķiet, ka noziedznieki aizvien vairāk sadarbojas pāri robežām, bet izlūkdienestiem, izlūkdienest no tiem atpaliek. Taču tā nīpat laikā ir nepieciešama demokrātiskā pārraudzība izlūkdienas sadarbībai. Man ir vairāki komentāri un jautājumi. Viens komentārs ir tāds politisks pēc savas dabas. Lasot šo ziņojumu, man rodas iespējas, ka kāds ir sadalījums starp dalībvalstu uzraudzības sistēmām un Eiropas Savienības uzraudzības sistēmām. Jūs to redzat kā institucionālu jautājumu. Es uzskatu, ka tas drīzāk ir mūsu pienākums pret pilsoņiem. Nav runa par to, vai kas patīk dalībvalstu pārstāvjiem, kas patīk Eiropas parlamentam. Nē, mums visiem ir pienākumi attiecībā pret pilsoņiem. Un tādēļ tādi komentāri, ka mēs nedrīkstētu būt pārāk uzstājīgi, jo tad uh, izlūkdienesti varētu mēģināt uh, nepiedāvāt caurskatāmību, manuprāt, ir nevietā. Es domāju, ka arī izlūkdienestiem ir jāsaprot, ka normāla līmeņa pārbaudas ir nepieciešams. Viņiem ir jāatbild pilsoņu priekšā. Mani ļoti interesē visas tās rekomendācijas, kas šeit parādās jūsu ziņojumā. E, es gribētu redzēt tālāk izstrādātas dažas no tām. Nu, piemēram, ir viens jautājums e, šie ieteikumi ir lieliski, un tanīpat laikā mēs joprojām redzam zinām plaisu starp uzraudzību dalību valstu līmenī un Eiropas Savienības iestāžu līmenī. Taisnība Eiropas struktūras nav apveltītas ar tādām izpildvaras funkcijām teorētiski. Taču mēs redzam, ka ir tāda kā pelēkā zona starp dalību valstu struktūru darbības jomu un Eiropas Savienības struktūru darbības jomu. Vā, šie, šīs te pilnvaras ir nodalītas teorētiski, taču realitātē mēs redzam, ka ir tāda zona, par kur nav atbildīgs neviens. Eiropas uzraudzības organizācijas nedrīkst kā spoguļattēls attēlot dalību valstu darbību. Tiem vajadzētu citam citu papildināt šīm pieejām un šīm struktūrām. Es priecājos par to, ka jūs iesakāt izveidot vienu struktūru Eiropas parlamentā. Tālāk, ja mēs runājam par sitcenu, mēs daudz gadus esam uzdevuši jautājumu par šī centra darbību. Jūsu ziņojumā, manuprāt, ir pieminēts septiņi jautājumi par SICEN darbību. Es domāju, ka patiesībā par šī centra darbību var uzdot daudz vairāk jautājumus. Es uz tiem vēl neesmu radusi atbildi, pat arī jūsu ziņojumā. Ir iespējams, varbūt nākotnē noslēgt nolīgumus starp Eiropolu, Eirojust un SICEN, taču tas viss ir tā diezgan miglēni šobrīd. Tā vietā, lai mēs domātu tikai par uzraudzības sistēmas izveidošanu, es domāju, pirmkārt, sicenu vajadzētu ļoti skaidri definēt līgumos, lai būtu zināms, kas tā ir par struktūru un ka, ko tā dara un ko tā nedara. Es ceru, ka tādu ieteikumu mēs arī no jums varētu saņemt. Un vēl divi komentāri. Es domāju, ka mums vajadzētu domāt par struktūrām sadarbībai starp izlūkdienestiem un Eiropas izlūkdienestu veidošanu, starp dalībvalstu izlūkdienestiem un Eiropas izlūkdienestiem. Tā ir joma, kas attīstās, un domāju, ka mums ir jāskatās, jāmeklē tāds risinājums, kas nebūtu tāds kā akmenīcirsts, bet kas būtu evolucionēt spējīgs. Jūsu ziņojumu es uzskatu kā tādu signālu Eiropas parlamentam, ka mums pilnībā jāuzņemas mūsu uzraudzītāja loma, jāizmanto esošo instrumenti. Es uh, pilnībā apzinos šī aicinājuma nozīmi. Es saprotu, ik reiz, kad mēs uzdodam jautājumus komisijai padomē, mēs reti tomēr saņemam nopietnas un apmierinošas atbildes. Lielas paldies! Paldies, godātie deputātei! Mēs Šobrīd izskatām pirmo darba kārtības punktu, pavisam mums ir deviņi darba kārtības punkti, un pulksten 6.30 beigsim šo sēdi, tā kā lūdzu esiet tik lēti un nerunājiet pārāk ilgi. Aicināšu otro runātāju, Lamberts kundzi. Uh, Paldies, priekšsādātāji. Pirmkārt, ļoti žēl, ka mēs šeit neņemam vērā arī seps pētījumu par aģentūru darbību, jo arī tur bija zināmas rekomendācijas par aģentūru darbību, kas atšķīrās no šī ziņojuma ieteikumiem. Mums, kā Liba komiteja, būtu interesanti salīdzināt šos ab, šīs abas ieteikumu grupas. Dažas no aģentūrām, par kurām mēs šodien runājam, ir loma ne tikai klasiskajā drošības jomā, bet ir arī cita atbildība, piemēram, robežu uzraudzība, tāpat arī patvērumu procedūra un tā tālāk. Tātad ir šīs aģentūras, kurām pašām ir diezgan sarežģīta, komplicēta būtība. Gribētu papildināt to, ko Sofija tikko teica. Mums ir ļoti svarīgi, lai šīs aģentūras būtu eiropeiskas pēc savas dabas. Jautājums nav tikai par to, ka mēs apvienojam dalību valstu spēkus un mazliet tā kā piepūdrējam ar Eiropu. Nē, ir nepieciešama patiesa eiropeiska struktūra šajā jomā. Uh, Jautājums par to, ko tieši mēs cenšamies pāraudzīt vai uzraudzīt šeit. SEPS pētījums un arī šīs pētījums ir apzinājis ļoti daudz plaisas šajā pelēkajā zonā. Nav pilnīgas atskaitas par šo te darbību. Kurš ir atbildīgs par konkrētu uh, pasākumu vai pasākumu kļūmēm, kā mēs varam atrast vainīgos. Tas joprojām šeit parlamentā ir ļoti, sarež, ļoti sarežģīts, būtisks jautājums, un šie pētījumi mums palīdz. Es ar gandrību uzklausīju to, ko jūs eh, teicāt par nolīgumu, informācijas apmaiņas nolīgumu noslēgšanu ar trešajām valstīm, par to, ka mūs vajadzētu informēt par to. Es tiešām piekrītu Sofijai, ka ir pelēkās zonas, kuras ir nepieciešams labāk pāraudzīt. Tālāk. Eiropas parlamenta vēlme vismaz kaut kādu lomu uzņemties direktoru iecelšanā. Uh, Eh, tas tieši sasaucas ar to, ka šīs jautājums ir Eiropisks jautājums. Daudzas, daudzu aģentūru uh, valdes bieži vien pārstāv tikai dalību valstis un reizēm arī Eiropas komisiju. Parlaments vēlas, lai arī tam būtu zinām loma un teikšana. Nu, piemēram, mums vajadzētu uzklausīt direktora amata kandidātus un arī uzklausīt viņu atskaites vai pārskatus par darbu. Es labprāt dzirdētu plašāku stāstījumu par to, kā jūs redzat šo sasaisti starp dalību valstīm un parlamentu. Kādus darbības mehānismus jūs redzat šajā sadarbībā, īpaši ņemot vērā to, ka dažas dalību valstis nevēlas, lai tiktu izveidota atsevišķa apakškomiteja šīs jomas sakārtošanai. Paldies, Romero kundze, lūdzu. Gracias, quería excusarme porque no he podido llegar. Jā, paldies! Man ir ļoti žēl, ka nevarēju agrāk ierasties. Diemžēl nedzirdēju, ko teica eksperti, kas tikko uzklājās. Viņi uzstājās sēdes sākumā, jo šīs temats ir ļoti um, interesants, kā visi šie drošības jautājumi, bet es gribu uzdot jautājumu saistībā ar drošības aģentūru darba koordinēšanu. Viss šis fenomens, terorisma apkarošana, parāda, ka ir um, viens diezgan liels uh, trūkums, ka nav tādas visaptverošas koordinēšanas. Dažādiem drošības dienestiem ir dažāda informācija, uh, ir kopā 16 dažādi mm, dienesti, informācija nav koordinēta, to redzējām ASV, un tas pats ir spēkā arī um, Eiropā. Katrai uh, e, es valstī ir. Um, savi uh, slepenie dienesti ar iekšējiem ārējiem dienestiem, ar um, dažādiem um, vadības līmeņiem. Un katrā valstī ir šādi izmeklēšanas un uh, slepeni dienesti, bet ir ļoti nozīmīgi ir tieši ES uh, koordinēt. Mums ir nepieciešama uh, Eiropas. Uh, līmeņa iestādi, kas koordinētu visu uh, iestāžu darbu un rūpētos par um, informācijas apmaiņu gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Un Eiropas parlamentam taču vajadzētu būt liederīgam šai izpratnē. Paldies, un mēs varētu uzņemties nozīmīgāku lomu. Paldies tagad Trianti Filidis kungs. Paldies. Jā, protams, būtu daudz kārt Ah, vienkāršāk, ja mēs šo pētījumu jau visi būtu izlasījuši, bet es tikko saņēmu šo pētījumu. Ja sapratu um, korekti to, par ko runājām, tad uh, ir dažādi uh, drošības uh, dienesti. Un tie tiek arī kontrolēti. Un, ja saprotu pareizi, tad ir tādas iestādes jau, kas šādu uzraudzi uh, par Eiropalu un Eirojust veids. Un es gribētu zināt, uh, kādas iestādes tad tās ir, ja tādas pastāv. Un a, kā parlaments var kontrolēt to darbu, jo es, piemēram, neceros, ka kāds no šādām institūcijām būtu ieradies pie manis un stāstījis, ko viņi dara. Tātad gribētu konkrēti atbildi uz šo jautājumu. Paldies! Albrecht kungs, lūdzu. Okay. Uh, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich... Paldies, priekšstādātāja kungs. Es neesmu pilnībā izlasījis šo pētījumu, tikai dažas daļas esmu ar tām iepazinies un esmu iepriecināts par to, ka nu, vismaz šeit um, jūs tā skaidri runājāt par to, ka, protams, mēs uh, negribam papildus apakškomitejas vai īpašās komitejas veidot, bet gan šeit Eiropas parlamentā, mm, Liba komitejā visnotaļ šis jautājums var tik skatīts un tam šeit būtu jāpaliek. Tātad kontroli pār ES aģentūrām un tas uh, viss paliek tā iepriekšējā trešā pīlāra ietvaros. Un tas, kas pietrūkst, uh, ir sekojošs aspekts. Es gribētu arī jums par to uzdot jautājumu. Tieši tās aģentūras, kurām ir izpilda um, vāra vai pārvalda šādu varu, tad tas nav tā kā, piemēram, Eiropola gadījumā, kur vienmēr saka, mēs datus apmainīsim no vienas uz otru iestādi un uh, un tas nav saistīts ar izmeklēšanu, bet šeit dati ir um, tāda sensibla un iet runa arī par izmeklēšanu. Un šajā jautājumā jāietver arī konstitucionāli sabalansēta rīcība. Ir jābūt šādai kontrolei. Bet finanšu autonomija arī ir nozīmīgs jautājums, un jautājums ir, vai parlaments arī saturiski šo aģentūru darbu var mm, mm, šādā veidā noteikt, un ka tas nav tikai jautājums, um, ko nosaka komisija vai arī valdība pārstāvja padomē, bet gan, ka tas arī ir tāds jautājums, par ko var lemt parlaments šeit. Un ja es, piemēram, pats, nu tā, pavisam vienkārši varētu ko minēt, tad mēs brīnos par to, ka Eiropola ļoti aktīvi strādā narkotiku karošanas jomā un relatīvi netik daudz strādā organizētās automašīnu aizdīšanas noziedzības jomā. Tad taču man kā parlamentam pārstāvjiem vajadzētu kaut kādā veidā mm, spēt iedarboties uz šo situāciju. Paldies! Ahakis kundze. Önöknek ehhez a munkához, amelyet Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju teikt paldies ekspertiem par paveikto darbu. Manuprāt, tas ir tāds pamatīgs, labs, labs darbs, ļoti nopietnas darbs ar nopietnu pieeju. Un gribu uzsvērt šeit atbildības aspekta. Tas tāpēc, ka jūs sakat, lūk, vajadzīga vairāk pārskatāmība informācijas izsakojamību, jūs nākat klējā ar ieteikumiem šai jomā, un jūs šajā procesā neaizmirstat tāpat laikā arī par to, kāda ir praktiskā eh, šo ieteikumu īstenojamības iespēja. Reizēm parlamentā mēs to aizmirstam, nespējam šos aspektus sasaistīt. Īsumā šo pētījumu pārskatīju. Un var jums pastāstīt, ka pirms gada sekoju ļoti interesantām diskusijām ar vienu no jūsu kolēģiem par šo jautājumu tajā brīdī, kad pētījums vēl tikai tika gatavots. Man toreiz bija iespēja šo pētījumu, arī, arī toreiz jau bija iespēja to iepazīsties. Es ceru, ka tagad lasot to neesmu neko pārpratusi. Vēlos uzsvērt trīs jautājumus šai kontekstā. Pirmām kārtām Jūs runājat par apakškomiteju. Es domāju, ka apakškomiteja kā koncepcija, manuprāt, ir ļoti labs ierosinājums e, struktūrai, kas tad tālāk varētu koordinēt e, kontro, kontrolu un iespējamības e, jautājumus. Bet saskatu trīs problēmas. Šai pētījumā savos ieteikumos jūs sakāt, ka šāda apakškomiteja tādā gadījumā nodarbotos ar trījiem aģentūra aspektiem - politiskais, pār, e, izpildu jautājuma aspekts un budžeta aspekts, bet tad nebūtu saistīts ar, operat, tas nebūtu saistīts ar operatīvo dimensiju. Nu, varbūt, ka jums ir taisnība izmanto, izvēloties šādu pieeju, bet ja operatīvo darbību un operatīvos jautājumus atstājam vienkārši malā, un tos nebūtu nekontrolējama apakškomitejas ietvaros, tad tādā gadījumā varētu būt grūti pieņemt ļoti nopietnas lēmumus šai saistībā. Tāpēc gribu teikt, ka tā varētu būt viena no problēmām. Vēl viena problēma ir saistīta ar šo sicenu nu, izolēšanu no pārējām aģentūram, respektīvi līnijas novilkušanu starp tām. Sicen, jeb situācija centrs, ir pakļauts ārlietu komitejai, un mēs neesam atbildīgi par šī, šī struktūras darbību, bet man problēma liekas pastāv tajā, ka kā tad notiek darba koordinēšana starp šādām komitejām, jo reālajā dzīvē jau, protams, nekas nenotiek saskaņā ar mūsu birokrātisko struktūru izveidi un tam līdzīgi. Tieši tāpat kā kriminālās organizācijās e, un e, terorisma jautājumos operatīvā darbība un darbība vispār iet pāri robežām. Un domāju, ka tā ir zinām problēma. Jo vienā komitejā runājam par vieniem aspektiem, par citiem aspektiem atkal citā komitejā, nu, noteikti tāda kā fragmentēšanās. Un trešais problēma jautājums, ko varēja identificēt, ir saistīts, un tas, es domāju, ir ļoti svarīgi, ir saistīts ar to, ka atsevišķās dalībvalstīs pārskatāmību nodrošināt īsti nav iespējams, un tas ir skaidrs, bet ir jāspēj rast līdzsvers jo, piemēram, atļauja dokum piekļūšanai dokumentiem apakškomitejas locekļiem ir ārkārtīgi svarīgi, citādi viņi nevarēs pildīt savus uzdevumus pārliecinošā veidā. Paldies. Nākamais runātājs. Runāšu vāciski. Nu, arī pavisam īsi, jo saturiski neko negribu o, vairs o, um, pievienot. Um, zinu, ka tas īsti nav arī var būt jūsu atbildības. O, um, um, loks, bet mēs strādājam daudzkārt digitāli. Un jūsu pētījumā tiek norādīts arī uz tādiem tā kā trūkumiem. Varbūt, ka atbildīgie, kas ir, um, kā lai saka, sastādījuši šīs um, nodaļas, varētu vairāk uzmanības pievērst manas minētajiem jautājumiem. Paldies! Thank you! Paldies, saka priekšādātājs! Kellers kundz tālāk. Thank you. Uh, question and, uh... Man ir jautājums. Mirklīt, komentārs un jautājums. Tajā brīdī, kad runājam par klasificētiem dokumentiem, mēs parlamentā uh, Vai mums parlamentā nevajadzētu aizmirst, ka klasificēta dokumenti nebūtu, nav klasificēti paši pēc sava rakstura, ir kāds, kas tos klasificē, un jau šajā procesā mums vajadzētu būt ie, iesaistītiem, respektīvi, mums ir jādomā par to, kurš tas ir, kas lem par to, kurš dokuments ir un kurš nav klasificēts, un tad pēc tam tālāk mēs varam tikai domāt par to, kā mēs rīkojamies ar šiem klasificētajiem dokumentiem. Otrs jautājums, un es atvainojos, ka nāc vilsīs pilnīgi visu jūsu pētījumu. Vai jums? Ir jau kāda ideja par labāko praksi, par to, kā Nacionālajā parlamenta rīkojas, lai kontrolētu, piemēram, robežsar, robežsardzes vienības un dienestus. Tas varētu būt diezgan labs piemērs, vai ne tā? Thank you, and... Paldies, saka priekšsēdētājs, tālāk Bronskungs, lūdzu. Jā, Nu, mana nostāja ir tāda, ka man nav viegli pārliecināt par to, ka ir vajadzīgs šāds Eiropas Savienības līmeņa iestāds un, protams, arī līdz ar to drošības struktūras, bet ņemot vairāk, ka tādas pastāv, tad, manuprāt, jābūt arī demokrātiskai kontrolē pār tām. Un Eiropas Savienības kontekstā, protams, šī kontrolas iestāde tad būtu Eiropas parlaments. Tāpat laikā, protams, Nacionālo drošības iestāžu pārvaldībai jāpaliek Nacionālo parlamentu rokās. Bet jautājums par piekļuvu klasificētiem dokumentiem no deputāta puses. Man sākotnējā reakcija bija tāda, ka man būtu līdzies, ka uzraudzība, protams, ir saistīta ar procedūru uzraudzību ne tik daudz kā konkrētas drošība, ar drošību saistīts informācijas pārbauda. Respektīvi, mums vajadzētu kontrolēt metodas, kas tiek izmantotas šādās drošības struktūrās, nevis pievērsties konkrētiem dokumentiem par konkrētām lietām kas, manuprāt, tad būtu, protams, uzskatām par klasificētiem dokumentiem. Bet tā viņš šķiet, ka atsevišķi izvēlēti deputāti, par ko tiek runāts arī vien, vienā no šiem dokumentiem, tad tiktu lūk izredzēti, um, izvēlēti no politisko grupu vadītāju puses. Un tad, zināmā mērā, iz, izvirzīt no šīm grupām. Un tad parādās jautājums, ko nu pat uzdeva jau klēskungs. Respektīvi, tad iznāk, ka grupām nepiesaistītie deputāti atkal parie, paliek ārpusē. Uh, Un tad iznāk mums nevar uzticēties. Priekšsēdētājs mums pirms mirkļa apliecināja, ka lūk, nē, nē, grupām nepiesaistīt deputāti. Nav otrā šķiras de deputāti, jā, nu es domāju, ka nē, lūk, otrā klase, tad tas ir kaut kas tāds, uz ko varam tikai censties un iet vēl. Busutil, Pusutil kungs, jūs pēdējais. Yes, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Es arī gribēju teikt paldies šī pētījuma autoriem. Es esmu izlasījis tikai ieteikumus, bet jau ieteikumus uh, uzskatu par ļoti interesantiem. Tikai pirms divām nedēļām balsojām par jauno mandātu Frontex aģentūrai, mainījām tiesību aktus, un pat pirms uh, saņēmām jūs ieteikumus, uh, Var jums pastāstīt, ka vairākas no tiem jau esam iestrādājuši, respektīvi papildus garantijas demokrātiskai pārskatāmībai attiecībā uz Frontex aģentūru. Bet, nu, redzu, ka, nu, šī tālākā izglītošanās turpināsies pilnīgi noteikti arī ar šī pētījuma atbalsta palīdzību. Šeit daudz no ieteikumiem varam iestrādāt tālākos uh, tiesību aktu grozījumos un pārskatīšanā attiecībā uz citām aģentūrām. Uh, jautājums gribēju runāt par klasificēto informāciju un gribēju jums vaicāt, vai jūs nevarētu pastāstīt mazliet vairāk par to, kādas tad ir tās galīgas sarkanās līnijas, kurām nedrīkstam iet pāri, kas ir jāpakļau parlamentārai e, kontrolei attiecībā uz klasificētajiem dokumentiem. Tātad kāda informācija būtu jāpadara pieejama un kāda informācija nebūtu jāpadara pieejama? Un vai šajā jomā var noteikt arī kaut kādus noteikumus, konkrētus nosacījumus, uh, kas būtu loģiski un arī prakti, praktiski īstenojumi. Paldies, Busutil kungs, saka priekšādātājs. Nu, un tagad uzklausīsim atbildes no mūsu abiem viesiem. Vispirms doktors Borns un tad doktors Šainins. Bet gribēju jums vēl pastāstīt, ka šis pētījums tiks izdalīts deputātiem arī nacionālajos parlamentos un e, laikā, kad notiks tikšanās ar delegācijām starpparlamentārās konferences kontekstā. Un tur tad mēs runāsim lūk arī par šo pārskatāmības jautājumu attiecībā uz drošības un izlūkdienas iestādēm. Un šis tikai šobrīd ir tāds īsais variants. Bet tagad lūdzu viesi jums iespēja atbildēt uz jautājumiem. Uh. Paldies! Pirms mēs ar Mārtiņu sākam atbildēt uz jautājumiem, kas te izskanēja, tad ar priekšsēdētāju atļauju mēs varētu vēl dot iespēju mūsu diviem kolēģiem izteikties. Ļoti. Priekšsēdētājs, nē, nē, šeit mums ir tāds formāts, ka uzaicinātie viesi un runātāji esat jūs. Tagad uzklausījāt deputātu komentārus un jautājumus. Mēs ar prieku uzklausīsim jūsu reakcijas. Mums vienmēr ir problēmas ar laiku sēdēs, parasti mēs kavējamies, un mēs tādēļ jūs tiešām aicinām eh, darīt visu, ko jūs varat, lai iekļautos mūsu atvēlētajā laikā. Nu, labi, Es tikai gribēju pasvītrot, ka šis ir komandas darbs un mūsu pāriem komandas biedriem arī vēlējās, arī gribējās kaut ko pateikt. Varbūt tagad Mārtiņš varētu sākt atbildēt uz jautājumiem. Are... Paldies, priekšsādātāji. Ir pāris jautājumu, kurus es tiešām varētu komentēt. Visi šie komentāri un jautājumi bija ļoti interesanti, un nav iespējams atbildēt padziļināt uz visiem no tiem dzirdēju šeit zālē izskanam atbalstu apakškomitejas izveidēji šeit Eiropas parlamentā, kas būtu pakļaut Libe komitejai. Es domāju, ka tas ir labs priekšlikums, labs veids, no kura mēs varam sākt tālāk domāt, kā varētu efektīvi darboties šī iestāde, gan piekļūstot klasificētāju organ, informācijai, gan arī uzraugot dažādas izlūkdienestus. Līdz ar to mēs pārējām pie Busutilka kunga jautājumu. Es domāju, ka mēs iepriekš nevaram noteikt, kuras būs sarkanās līmi, līnijas, kam ir jāatdod piekļuve klasificētā informācija un kam nē. A priori to nevar noteikt. Es domāju, ka mūsu risinājums ir labāks. Uh, atsevišķas informācijas kategorijas ir jāpiedāvā eh, deputātiem bez pieprasījuma, proti dažādu apdraudējumu analīze. Un otrkārt, šai struktūrai būs pašai jāizdomā, kāda informācija tai vēl ir nepieciešama, lai tā efektīvi varētu savu lomu pildīt. Es nedomāju, ka a priori mēs varētu izslēgt kaut kādas informācijas kategorijas. Tāpat laikā uzsveram, ka vajadzētu nelielu struktūru uh, un būs nepieciešams eh, arī parūpēties par to, lai būtu pilnīgi uzticēšanās šī, šai te jaunajai struktūrai. Otra lieta, ko vēlētos komentēt, ir Romero Lopeses kundzes jautājums par labāku koordināciju informācijas apmaiņā un informācijas apjomā. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Ja mēs analizējam teroristiskus incidentus pagātnē, tad redzam, ka, protams, ir viegli savienot šos punktiņus pēc notikumiem. Bet pirms kaut kāda atentāta ir ļoti grūti izdarīt kopsakarības. Ir šie dažādi informācijas fragmentiņi un nav nekādas iespējas šos fragmentus savienot un veidot tādu kā zīmējumu smiltīs. Mūsu izlūkdienesti vāc ļoti daudz informācijas lai varētu izdarīt kaut kādus secinājumus par šo informāciju, ir nepieciešama kopīga metodoloģija. Ir vajadzīgas pamatīgas, labas metodas, kas palīdz mums nošķirt vajadzīgo informāciju no sēnalām. Domāju, ka šis uzdevums ir daudz sarežģītāks nekā tikai jēlās informācijas grupēšana un apvienošana. Sliktākajā gadījumā tas varētu vienīgi vairot fona troksni un ne, nepalīdzēt nonākt mūs pie kādiem secinājumiem. Paldies, un tagad Borna kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir arī vairāki komentāri. Pirmkārt, Gribētu teikt, ka šobrīd mēs uzklausām ārkārtīgi bagātīgas debatas un ļoti bagātus jautājumus, informācijas bagātus jautājumus, kas varētu radīt tādu kā pamatu šīs jomas tālākai izstrādē. Bet tagad ķersimies pie lietas. Pirmkārt pievērsīšos Sofijas Intveltas teiktajam. Viņa teica, ka mēs uzsvēram savā ievadrunā, e, ka izlūkdienestiem nevajadzētu izvairīties no informācijas sniegšanas. Es piekrītu viņai mūsu ieteikumos tas tā minēts tādēļ, ka mēs esam realisti, mums ir savu pieredzi šajā jomā. Mēs esam novērojuši, ka izlūkdienesti ir kā zivis ūdenī. Viņi vienmēr izvēlas vājākās, mazākās pretestības ceļu pilnīgi piekrītu jums. Tas nenozīmē, ka mēs nedrīkstam viņiem pieprasīt informāciju un atskaites. Domāju, ka tad, kad Eiropas parlaments vēlas ieviest lielāku atskaitīšanos, tad šī īpatnība ir jāņem vērā, runājot par izlūkdienas aģentūram. Tas varbūt palīdzēs risināt šo jomu par aģentūru uzraudzību. Domāju, ka tas ir arī mūsu pienākums nodroši, jums pieminēt arī to, ka šāda te problēma varētu pastāvēt. Kāds no jums minēja to, ka vēl joprojām trūkst sadarbības starp dažādām aģentūrām. Kāda uzraudzība tad ir iespējama? Nu, par atbildu šo jautājumu es varu teikt, ka tieši tādēļ mēs vēlamies iedibināt uzraudzību, lai garantētu to, kā aģentūras sadarbojas savā starpā un apmainās ar informāciju. Visās dalībvalstīs, ko analizējām, mēs redzējām, ka uzraudzība drošības un aizsardzības struktūrām ir tāda, ka šī, viņi analizē, vai šīs aģentūras darbojas saskaņā ar cilvēktiesībām un arī vai tās darbojas pietiekami efektīvi. Mēs domājam, ka tas ir gluži noderīgi šādi veicināt viņu darbības efektivitāti. Šeit, manuprāt, bija jautājums par līdzsvaru caur pārskatāmību un atskaitīšanos. Ir nepieciešams šāds te līdzsvars, bet es domāju, ka to mēs varam arī just no šīm 22 rekomendācijām vai ieteikumiem mūsu ziņojumā, ka mēs vēlamies šādu līdzsvaru. Ņemot vērā dalību valstu praksi, mēs jau zinām, ka ir ļoti svarīgs jautājums, cik tālu varam iet caurskatāmībā. Vēl var teikt, ka vairums drošības aģentūra nemaz nav tik slepenas, kā mums varētu likties. Tās ir pietiekami caurskatāmas, pārskatāmas, ir daudz informācijas, kurā tās labprāt dalās. Nav jau tā, ka visa šī joma ir simtprocentīgi konfidenciāla un slepena. Nē, ir ļoti daudz informācijas, kas nonāk publiskajā telpā. Šeit eh, tika uzdots jautājums arī par Eiropas parlamenta deputātu pielaidi dažādiem konfidenciāliem klasificētiem dokumentiem. Tās tiek uzskatīts par daļu no viņu mandāta, jo vēlētāji jūs ir ievēlējuši un līdz ar to jums vajadzētu būt tiesībām piekļūt šādai informācijai. Es varētu, protams, ļoti gari atbildēt uz jautājumiem, bet izvairīšos no tā, atturēšos no tā, un priekšētā kungs grib vēlreiz jums pateikties par šo iespēju šeit ierasties. Lielas paldies, paldies jums abiem Borna kungam, Šēnin kungam, abiem doktoriem, kas ieradās šeit pie mums un iepazīstināja mūs ar ārkārtīgi interesanto tēmu, kas mums ir darba kārtībā. Tāpat arī paldies, ka jūs izteicāties īsi un kodolīgi, un mēs iekļāvāmies laikā. Līdz ar to varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Right. And now, we proceed to point number four. Pāriem pie ceturtā darba kārtības punkta. Kaliningrad. Un jautājums ir par Kaliningradas un konkrēti Polijas administratīvo rajonu iekļaušanu atbildīgajā pierobežu zonā. Vispirms aicināšu šo priekšlikumu prezentēt Tā ir, tas ir komisijas priekšlikums grozīt regulu, kas ir tapus 2008. gadā. Vispirms uzklausīsim komisiju, tad eh, polijas prezidentūras pārstāvji, ja viņa ir zālē. Un, ja iespējams, tad pēc tam mēs aicināsim izteikties Trianta Filīdis kungu, kur mēs tikko iecēlām pāris referentu šajā jautājumā. Pirmkārt izteiksies Džona Temler, kas pārstāv Eiropas komisiju. Lūdzu, dod vārdu jums. Yes, this is a... Paldies, priekšsēdētāji! Šis priekšlikums ļoti īss, un līdz ar to man runa arī būs īsa. Jautājums par Kaļiņingradas apgabala e, vietējās satiksmes atvieglošana pār robežām ir tāds jautājums, kas ir izskatīts jau pietiekami sen. Patreizējā situācija ir tāda, ka Kaļiņingrads apgabalu vajadzētu sadalīt trijās daļās. Ziemeļu daļa būtu eh, pakļauta sadarbībai ar Lietuvu, eh, vidējā sadarbībai ar Poliju, eh, dienvidu daļu sadarbotos ar Poliju, un vidējā daļa nevarētu sadarboties ne ar vienu kaimiņu valsti published its second report on the application of the local border. Komisija pagājušā šī gada februārī publicēja otro ziņojumu par šiem jautājumiem, un tā vēlas rast specifisku risinājumu šiem specifiskiem Kaļiņgrads apgabala jautājumam. Politiskais lēmums komisijā tika pieņemts ļoti strauji, mēs vēlēmies nākt klajā ar šo priekšlikumu. Kā jūs redzat, šī priekšlikuma aprakstā tehniskais risinājums arī tapa pietiekam ātri, līdz ar to priekšlikums bija gatavs jūlija beigās. Komisija ir divi priekšnoteikumi šī priekšlikuma īstenošanai. Pirmkārt, mēs izdarām izņēmumu tikai Kaļiņingrads apgabalam. Otrakārt, robežu zonas vispārīgā definīcija, e, kā tā minēta vietējā un pierobežu transporta regulā, paliek negrozīta. Šajā regulas grozījumā ir tikai viens pāns, un tajā ir teikts, ka šī te definīcija netiek mainīta, taču regulē tiek pievienots pielikums. Šajā pielikumā ir teikts, ka viss Kaļiņingrads apgabals, tāpat arī konkrēti Polijas administratīvie rajoni ir pierobežas zona un vietējā transporta zona. Tie papildina tās zonas, kuras mēs jau līdz šim esam definējuši par pierobežu zonu, proti joslu 30-50 km platumā. Vēl pāris vārdi par to, kādēļ arī polijas administratīvos rajonus iekļāvām šeit, paplašinot tādējādi šo te regulas darbību uz Eiropas Savienības teritoriju. Eiropas komisija uzskata, lai priekšlikums pilnībā darbotos, ir nepieciešams šo te teritoriju paplašināt arī Polijas teritorijā. Ja mēs to nedarām un vadāmies tikai no patreiziem noteikumiem par 30-50 km joslu, tad e, šie reģioni, Polijas, ad, Polijas administratīvie reģioni būtu ļoti mazas pilsētiņas, un tur neviens vispār negribētu braukt, jo tās ir tādas mazas neievērojamas vietas. Ja mēs vēlamies, lai šis priekšlikums būtu ar tādu patiesu atbalsi, tad mums ir jāpaplašina pierobežu zonas attiecināšana arī Polijā. Visi noteikumi attiecībā uz vietējo transportu paliek spēkā Un polijas varas iestādes ir apņēmušās pilnībā marķēt šo te pierobežu zonu un arī izvērst informācijas kampaņu uh, uzturēšanās atļauju turētājiem pierobežu zonā. Paldies! Un tagad Jasinska kungs, kurš pārstāv Polijas prezidentūru, varbūt vēlētos komentēt šo jautājumu. Thank you very much, Mr. President, and I, I would like... Paldies, priekšsādātāji. Priecājos redzēt šeit visus īpaši parlamentu deputātus. Nu, gribu pastāstīt, ka šī nav tāda īsti tipiska situācija, kad prezidentūra beigu beigās ir tieši no tās dalība valstis, par kuru šobrīd ir runa. Un, respektīvi, tai būtu tas labums, nu, lielākoties tas labums mm, no tās pozitīvās iekmas, ietekmes, ko šāda veida grozījuma pieņemšana varētu radīt. Un, lai pateiktu to pavisam skaidri, tieši tāpēc es, runā, es gribu teikt, ka es runāju prezidentūras vārdā, nevis polijas vārdā. Un tāpēc gribu uzreiz jums jau pastāstīt, kā tad ir situācija arī padomas darba grupā un kāds šobrīd progress gūts koreper līmenī sarunās ar padomi. Nu, vispirms ļaujiet man atsaukties uz ceturto punktu. Tā ir prezentācijā, ko Eh, redzējām no polijas delegācijas puses eh, pierobežu darba grupā. Ceturtajā punktā bija PowerPoint prezentācija, un tur to visas dalībvalsts ir noskatījās, tur tika runāts par pārskatāmību attiecībā uz Eiropas parlamentu. No polijas delegācijas puses raugoties, un pilnīgi noteikti arī prez, prezidentošo nostāju pārstāvi, tas ir viens no galvenajiem punktiem, respektīvi. Lielā mērā tā, tas ir tieši tas pats virziens, ko mēs īstenojam arī attiecībā uz dalību valstīm. Un gribu jums pastāstīt pavisam tieši, pavisam konkrēti, kāda tad ir, kādas ir tehniskās prasības un sistēma, ko varētu tad piemērot šāda veida divpusēju nolīgumu parakstīšanai, piemēram, ar Krievijas federāciju un Poliju, attiecībā uz vietējo satiksmi pie robežas abās pusēs. Ir trīs galvenie jautājumi, ko gribētu šobrīd arī uzsvērt. Uh, un pēc tam būšu jūsu rīcībā, labprāt atbildot uz jūsu jautājumiem, nu, piemēram, ko jūs varat iesniegt Lību sekretariātam, un es jums varu tālāk sniegt informāciju par visam sīkākam detaļām. Bet tie trīs punkti, ko tagad minēšu, ir šādi. Pirmām kārtām tā ir tāda bezprecedenta politika, respektīvi precedentu, ne, precedentu neradoša politika. Uh, Mēs esam konstatējuši, ka, protams, līdzīgs scenārija varētu rasties arī kaut kur citur, bet jāsaka, precīzi situācija nav. Uh, dublējusies nekur. Līdz ar to situācija tiešām ir tik ļoti specifiska, ka mums ir vajadzīgs arī ļoti specifisks risinājums. Otru punktu pieminīja komisija, un tas jau ir diezgan konkrēts jautājums, respektīvi nevēlamies main, grozīt definīciju attiecībā uz robežām. Trešais punkts, ko gribēju minēt, respektīvi viss, kas tika veikts jau pirms pieciem gadiem, jau pirms pieciem gadiem vērsāmies pie komisijas par šo jautājumu, pieprasot analīzi. Nākot klāja ar konkrētiem statistikas datiem, kas tad no šīs analīzes izrietētu, lai pastāstītu mums, vai tas varētu tikt sasaistīts ar Schengenas zonu un tam līdzīgi, jo šādi gadījumi līdz šim nepastāvēja. Un visbeidzot, gribu teikt, ka šis dokuments eh, tiks nosūtīts sektoriem rīt, parlamentārieši varēs to saņemt. Un tiks pieņemts arī attiecīgas deklarācijas. Viena no šīm deklarācijām tiks apstiprināts, un tā nāk no mūsu Lietuvas draugiem, ka tā ir bezprecedenta politika. Otrām kārtām, ka tas nav tikai padomus un komisijas interesēs, bet arī polijas delegācija skaidri un gaiši pasaka, kādas tad ir visas tās vajadzīgās nepieciešamās tehniskās detaļas, kas jā, jānodrošina, lai varētu šāda veida mm, Schengens mm, tiesību aktu maiņu paredzēt. Jo galu galā ir vajadzīgs šīs detaļas un iedzīvot arī šīs detaļas, nevis šo kopējo lielo politiku. Un esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies, turpina priekšsādātājs. Paldies Polijas prezidentūrai arī par šo prezentāciju. Nu, un tagad dosim vārdu mūsu referentam Trianti Filidis kungam. Priekšsēdētāja kungs, es gribētu pavisam īsi uzstāties un sākumā pateikties gan komisijai, gan arī prezidentūras pārstāvjiem par šī temata prezentāciju. Es domāju, ka komitejas vārdā, nu vismaz manas politiskās grupas vārdā, var teikt, ka mm, atzinīgi vērtēja komisijas priekšlikumu, jo tas ir kas tāds, kas ir vērsts uz to, lai cilvēku brīvu pārvietošanos darītu vēl vieglāku. Mēs esam komiteja un atbalstam pamat brīvības, par to arī iestājamies. Un šeit runa iet par reģionu, kas eh, de facto ir Eiropas Savienības eh, nu, tā kā teritorijā. Komisijas pārstāv arī to uzsvēra un tādēļ esmu iepriecināts par ciešo sadarbību, sadarbību arī ar eh, padomu un ceru, ka šo procedūru varēsim noslēgt bez problēmām. Es jau teicu, ka esmu iepriecināts par iespējamām kolēģu. Uh, um, reakciju un uzklausīšu ļoti labprāt arī to, ko teiks kolēģi. Paldies! Paldies! Paldies par šiem komentāriem. Laika grafiks tālākam paredzētais laiks bija sākumā 20 minūtes, bet nu redzu, ka šeit eh, ir pacelts rokas. Ždanoks kundze vēlas izteikties, lūdzu. Thank you, cheer. Paldies priekšādātāji, esmu ēnu referente un runāju zaļo grupas vārdā, gribu teikt, ka mēs kopumā atbalstam šo ideju. Ņemot vērā, ka pati esmu no šī reģiona, viena no vienas no Baltijas valstīm, tiešām gribu atbalstīt šo ideju, jo esmu par brīvu pārvietošanās kustību un vēlu vienkārši visu to labāko šī priekšlikuma tālāk apstiprināšanā. And Mr. Paldies, saka priekšsēdētājs, un būsu tilkums vēl vēlas izteikties. Jā, paldies priekšsēdētāji. Mums tautas partija par to, protams, būs vēl jāspriež iekšē par šo jautājumu, bet skatoties uz prezentācijām, es tiešām neredzu uzreiz nekādu iemeslu, kāpēc mums vajadzētu rasties kādam grūtībām šī priekšlikuma atbalstīšana. Es domāju, ka to varēsim atbalstīt. Paldies. Priekšsādātājs vai ir vēl kāds komentārs? Vēl kāds, kāda uzruna no jūsu puses? Nē, nekādas reakcijas nav uz šiem izteikumiem, ko nu pat dzirdējām no uh, referenta un nānu referentes. un tautas partijas koordinātori. Nu, tad turpinam darbu un ķeramies pie nākamā darba kārtības punkta. Komisijas un prezidentūras pārstāv piekrīt ļoti labi. Ejam tālāk. Nonākam pie kopīgajām debatēm par Schengens tiesību aktu pakotni. Tas ir piektais un sastais darba kārtības punkts. Pirmais tātad ir novēroš, novērtēšanas mehānisms, lai pārbaudītu Schengens akī piemērošanu. Šeit mums ir ļoti pieredzējis referents kas strādā pie Schengens jautājumiem, un tas ir Karlos Koeliju. Tātad. Tālāk runājam e, par šo Schengens noteikumu piemērošanu, attiecīgi novērtēšanas e, mehānismu, kas varētu šos noteikumus uzlabot. Tālāk tāpat arī runāsim par grozījumu izdarīšanu regulā, kur ko nāk uz klajā priekš e, komisija. Vispirms uzklausīsim tāpēc komisijas pārstāv, pēc tam mūsu referentu Koeliju kungu. Un tad vēl mums būs nedaudz laika arī diskusijām. Komisijas pārstāve ir ir vai nu Belinda Paika vai Monika un Šavera. Jā, Esmu Belinda Paika un labprāt arī uzstāšos. Pirmām kārtām gribu teikt, ka priecājos būt šeit komitejā. Es pārstāv, es darbojos, strādāju pie imigr imigrācijas jautājumiem, iekšlietu ģenerāldirektorātā un gribu jums pastāstīt par 16. septembrī pieņemto dokumentu pakotni šajā kontekstā. Šī doku, šis dokumentu pakotne ietver paziņojumu un arī pārstrādātu priekšlikumu par novērtēšanas mehānismu kā arī grozījumu e, robežu kontrolas kodeksā. Esam izdalījuši jums arī materiālus, ceru, ka tos saņemsiet, un tas varētu jums palīdzēt izprast mūsu priekšlikumu. Bet gribu jums piedāvāt arī, zinām, vispārīgu informāciju šajā kontekstā. Parlaments ļoti labi saprot, cik svarīgi Eiropas pilsoņiem baudīt pārvietošanās brīvību un darīt to drošā, bezrobežu Eiropā. Un tas ir tas izaicinājums. Mums jānodrošina, ka drob, robežas ir drošas, bet tāpat laikā iedzīvotāji var par tām uh, ceļot un doties no vienas vietas uz otru. Un tieši tāpēc Schengenas zona ir izveidojusies, tā ir attīstījusies tālāk. Ir pār, iz, izvērtēt Schengenas zonas pārvaldības mehānismu un pārliecināties, vai to iespējams padarīt efektīvāku efektivitāte un liederīgums ir Schengens pārvaldībā ir tas, ko vēramies panākt ar šo priekšlikumu. Esam diezgan daudz dzirdējuši arī presē par šo jautājumu. Un dažs, daudzos gadījumos tam ir bijis pamata, daudzos gadījumos arī nav pamats. Jo mēs domājam, tas, ko, ka, tas, ko liekam priekšā, atbilst tam, ko, ar ko nācām klajām šai mūsu paziņojumā maijā par, par, par migrāciju un kas tika konstatēts arī padomas secinājumos jūnijā, vienlaikus pamatojoties arī uz Eiropas parlamenta jūlija rezolūciju. Ir trīs galvenās komponentes šajā konkrējā, konkrētā pakotnē. Pirmām kārtām, ļaujiet man katru to pēc kārtas aprakstīt, pirmā ir saistīta tieši ar novērtēšanas mehānismu, otrs ir saistīts ar robežu kontrolas kodeksu un ļoti ierobežotajām iespējām uh, no jauna uz īslaicīgiem pamatiem e, ieviest robežu kontroli. Un trešā pakotnes sadaļa, kas, manuprāt, ir īpaši svarīga parlamentam kopumā, ir jautājums par politiskajām vadlīnijām un pamatnostādēm attiecībā uz e, Schengenskās zonas darbību. Bet vispirms sākšu ar novērtēšanas mekā, mehānismu. Kā jūs jau zinat, jau oktobrī nācām klajā ar priekšlikumu pārveidot novērtēšanas mehānismu par proaktīvāku un profilaktiskāku instrumentu, kas ļautu dalību valstīm ievērot atbilstīgi Schengens noteikums. Priekšlikums, ko tagad izstrādājam un ko pilnā kārtā, ko, li, ko likām sākotnējā versijā priekšējo pagājušā gada novembrī, ir papildināts. Un gribu pastāstīt, ka tas, tas ko daram šobrīd, nenāk kā grozījums šai eh, novērtēšanas mehānismā, nē, un tāpēc nebūs pakļauts konkrētām procedūrām. Mēs gluži otrādi, mēs iepriekšējo priekšlikumu vienkārši papildinam to pabeidzot. 77. pants izvēlēts kā tiesiskais pamats. Es zinu, ka parlaments komitejas sanāksmē jūlijā uzsvēra savās debatēs ar prezidentu šo jautājumu, un jūs to uzsvērāt arī savā rezolūcijā, ko pieņēmāt jūlijā. 77. mēs piekrītam jums, ir atbilstīgs tiesiskais pamats šim konkrētajam priekšlikumam, Turklāt, eh, nu, gan man jāsaka jums uzreiz, ka dalība valstis, ir, nu, atsevišķi dalība valsts ir arī citās domās, bet katrā ziņā mēs vēlamies tomēr likt uzsvaru šo 77. pantu kā tiesisko pamatu. Kas tad ir tie jaunie elementi, kas nāk, ienāktu šai konkrētajā saistībā? Tas ir 13. un 14. pants un lai parlaments labāk varētu izprast šo priekšlikumu un varētu saskatīt šos jaunos elementus salīdzinājumā ar to, ko jūs jau redzējāt. Mēs publicējām priekšlikumu ar šiem elementiem e, trekndrukā. Un tātad šie elementi, kas nāk no jauna, ir, e, ir trekndrukā. Nu, pirmām kārtām vēlamies, protams, panākt novērtējumu, bet pārliecināties, ka dalībvalsts tajā brīdī, kad sastopas ar problēmām, saņem arī palīdzību savā ārējo robežu pārvaldībā, nevis tikai nākt klajā ar rekomendācijām, bet pārliecinātos, ka šīs rekomendācijas tiek tālāk arī īstenotas. Tātad tajā gadījumā, ka dalībvalsts sastopas ar konkrētām problēmām un nespēja pildīt savus Schengens pakotnē noteiktos pienākumus, tad tādā gadījumā tā saņem palīdzību no tādām ES e, aģentūrām kā Frontex. Un šāda veida palīdzība tad varētu ļaut situāciju kopumā uzlabot. Un tomēr, ja Pat ar visiem atbalsta pasākumiem šos trūkumus labot iespējams nav. Eiropas Savienība var pieņemt lēmumu no jauna īslaicīgi atjaunot robežu kontroli iekšējo robežu ietvaros, bet tas ir pēdējais izmantojamais un ļoti ierobežotais instruments, kas ir ierobežots laikā un arī apmēros. Nācām klajā ar šo priekšlikumu arī attiecībā uz novērē, novērtējumu monitoringa mehānismu attiecībā uz šo iespēju atjaunot robežu kontrolu uz iekšējām robežām, mēs eh, pievērsāmies tieši robežu kodeksam. Un te vēlamies mainīt to veidu, kādā, kādā tiek pieņemta lēmumi attiecībā uz pagaidu robežu kontrolas atjaunošanu iekšējās robežās. Saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem pastāv iespējas atsevišķām dalību valstīm šobrīd nu jau neiestro, ieviest robežu kontroli uz ierobežot laiku posmu. Tas jau ir paredzēts 22., 23., 24. un 25. Schengens robežu kontrolas kodeks pantā. Mēs neplānojam šos pamatpantus mainīt, mainīt, mainīt tos pamats, uz kādiem šāds lēmums var tikt pieņemts, jo tie, tas ir vienīgais pamats, kas ļauj ieviest no jaunu robežu kontroli iekšējās robežās uz ierobežot laiku. Tajos gadījumos, kad pastāv būtiski draudi kādām eh, publiskām, publiskai drošībai vai politikai. Un šāda veida novērtējums var notikt nacionālā vai Eiropas Savienības līmenī. Mēs nepadarīsim vieglāku šāda veida robežu kontroļu atjaunošanu. Nē, mēs gluži otrā teiksim, ka nepietiek vien tikai ar nopietnu eh, sabiedrības politikas apdraudējumu, lai šīs eh, robežu kontrols tiktu atjaunotas. Nē, gluži otrādi ir vēl arī jāpamoto tālāk eh, šādu kontroļu ieviešanu kā saprātīgu, samērīgu pasākumu ieviešana konkrētā riska mazināšanai. Un es domāju, tas ir ļoti svarīgs punkts, kas jāuzsver šajā kontekstā. Mēs turklāt arī ierosinām, un es domāju, ka tas arī ir pareizi, šobrīd, kad Schengena nobriest kā struktūra, ka šāda veida kontroļu atjaunošana pieprasa lēmumu arī Eiropas līmenī. Jeb kāda veida robežu kontroļu atjaunošana uz iekšējām robežām vienalga pat uz visīsāko laika periodu uh, E, tomēr ietekmē visu Eiropas Savienību un tās pilsoņus. Un tāpēc Eiropas Savienībai ir interese pārliecināties, ka šāda veida lēmums tiek pieņemts saskaņotā un samērīgā veidā, kā arī konsekventi. Dalību valstīm Tomēr nebūs jāatsakās no iespējas vienpusīgi rīkoties šādu robežu kontroļu ieviešanas gadījumā, tad, ja tas sastopas ar ārkārtas gadījumiem, kā piemēram kaut kādu veidu konkrētu terorismu uzbrukumu. Nu, piemēram, jūlijā Zviedrija atjaunoja iekšējās eh, robežu kontrols uz pavisam īsu laiku, tūlīt pēc traģiskajiem notikumiem Oslo. Un Norvēģija darīja to pašu uz pavisam īsu laiku, atjaunojot iekšējās robežu kontrols uh, eh, situāciju. Ja ir nepieciešama steidzama tūlītēja rīcība, tad dalībvalsts uz īsu ierobežot laiku var vienpusīgi šādu veidu kontroli atjaunot. Pēc piecām dienām savukārt ir nepieciešams Eiropas Savienības līmeņa lēmums, lai šāda veida robežu kontrolas ieviešanas posmu pagarinātu. Trešā sadaļa šai pakotnē ir apstiprināt politiskās pamatnostādnes par to, kādā veidā darbojas Schengens tiesību akti. Un šo, prie, šo dokumentu izstrādājam saskaņā ar mūsu paziņojumu. Ko mēs vēlamies ierosināt? Mēs vēlamies ierosināt, lai parlaments un padomi iesaistītu iesaistās regulārās debatās, piemēram, reiz sešos mēnešos, un runā par Schengenas zonas funkcionēšanu. Nu, varbūt tādu kā veselības pārbaudi, to mēs tā varētu saukt tādu pārskatīšanu, un mēs varam piedāvāt jums pamatu šādām diskutēm, piemēram, nu, reizi pusgadā ar konkrētiem faktiem, pastāstot par to, kādi galvenie problēma jautājumi saistībā ar Šeņģens Daunas darbību un tam līdzīgi. Es domāju, ka tas ļautu mums visiem kopīgiem spēkiem, komisijai padomēju un parlamentam, izvērtēt pašreizējo situāciju, gūt mācību no, no kļūdām un tam līdzīgi, tāpat arī paredzēt uz priekšu kaut kādas iespējas problēmas. Nevis tikai reaģēt uz konkrētām problēmām un incidentiem, kas jau norisinās. Nē, pieeja šim jautājumam ilgtermiņā un pārliecinoties, ka Schengens zona darbojas atbilstīgi. Paldies! Paik. Paldies, Paikas kundze! Un tagad uzklautī, uzklausīsim referentu Koeliju kungu. Pēc tam aicināšu izteikties polijas prezidentūras pārstāvu un tad sāksies debats. Koeliju kungs! Obrigado, Sr. Presidente. Paldies! Paldies, priekšsēdētāj kungs! mēs um, visi raugamies uz šī jautājuma risināšanu tā, ka mm, pašreizējais izvērtēšanas mehānisms nav atbilstams. Nu, vismaz vairākums to tā redz, un vairākums um, domā, ka ir nepieciešams, lai procedūra būtu vienkāršāka un efektīvāka. Mēs vēlamies um, caurskatām, efektīvu un koherentu Schengens mehānismu pielietojumu. Tas vienmēr ir bijis Eiropas parlamenta mērķis kopš mm, pirmā priekšlikuma iesniegšanu, ko komisija 2009. gadā iesniedza. Šo mērķi atzina pagājušā gada septembrī. Un tur tika norādīts uz um, to, ka jāstiprina robežu pārlūkošana, uzraudzība Ievērot arī to, ka dalībvalsts ir uh, savas pozīcijas pārstrādājuši. Tik norūdīts uz um, iespējamiem eksistējošiem deficītiem un arī likumdošanas trūkumiem. Arī es atsaukšos uz uh, šiem trūkumiem, vēlos uh, pateikties arī komisiju, uh, komisijai un uzteikt to, ka parlamenta idejas tiek ieviestas. 2009. gada priekšlikums tika atsaukts, un nu, komisija izteica jaunu priekšlikumu. Tas notika 2010. Mm, gada okt novembrī. Tajā tiek atzīts Eiropas parlamenta tiesības mm, iesaistīties koplēmuma procedūrā jaunajā Schengens pārskatīšanas procedūrā. Gribu pateikties arī komisijai par to, ka lielākā daļa parlamenta priekšlikumu ir ietverti un arī, ka mēģina visu, uh, ko teicu, arī iesaistīt jaunajā priekšlikuma pakotnē. Tātad pirmais priekšlikums ir vērsts uz to, lai veidotu Schengens izvērtēšanas mehānismu un um, veicinātu šo darbu. Lielās izmaiņas, um, kādas komisija šodien piedāvāja, ir arī vērstas uz uh, to priekšlikumu ievērošanu, kurus izteica parlaments. Un tā tas arī ir manā priekšlikumā un arī plenāra sēdē iesniegtajos dokumentos. Šādā veidā tiek uh, radīts papildus mehānisms tām dalībvalstīm, kurām ir uh, mm, problēmas. Tās atbalsta arī Frontex. Frontex uzņems specifisku lomu. Un tad arī pēdējā instancē vēl pastāv instance, uh, pārējoši veikt robežu kontroli. Otrs priekšlikums. Tas ir uh, saistīts arī ar to lūgumu, ko uh, izteicām komisijai. Tas ir saistīts ar kontrolu mehānismiem un to iedarbīgumu. Ir nepieciešams atsevišķais juridiskais pamatojums um, to um, izmaiņu gadījumos, um, kāda šeit tiek skaidrot. Es domāju, ka šie priekšlikumi mums atļauj ļoti nopietni strādāt. Un šādā veidā mēs uh, varam paredzēt tādu patiesu Schengens izvērtējumu mehānismu. Tātad gan Eiropas parlaments, gan arī padome kopā var paveikt tādu ļoti labu darbu. Paldies! Paldies, Koeljo kungs! Tagad mums ir laiks uzklausīt polijas prezidentūras pārstāvi. Pēc tam, kā jau es teicu, būs deputāta debatas. Ir vesela virkni deputāti, kas vēlas izteikties par šo jautājumu. Ja polijas prezidentūra nevēlas izteikties, tad aicināšu deputātus uzreiz izteikties. Kā jau teicu, runātāju saraksts ir ļoti garš. Un tāpēc aicināšu visus iekļauties trīs minūtēs. Visus katram runātājam trīs minūtes. Būsu tilkungs, pirmais vēlas izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Esmu ļoti priecīgs par šiem priekšlikumiem. Gribu pateikties eh, komisā, komisijas pārstāvē par prezentāciju. Paldies arī referentam Koilio kungam un viņa ievadvārdiem. Es esmu cilvēks, kurš pozitīvi skatās uz šiem priekšlikumiem. Manuprāt, ja ir kādas tiesības Eiropas Savienības iekšienē, kā piemēram brīvas pārvietošanās tiesības, tad nedrīkstētu būt tā, ka tikai viena dalība valsts vienpusēji nolemj atņemt šīs te tiesības, ko Eiropas Savienība mums ir piešķīrusi. Tādēļ Principā es esmu ļoti priecīgs un esmu gatavs atbalstīt šo priekšlikumu. Mans jautājums drīzāk ir par šī priekšlikuma praktisko ieviešanu. Un konkrētāk par to, kā mēs varētu nodrošināt to, lai lēmumi, kas pieņemti Eiropas Savienības līmenī un nevis dalību valstīs, eh, par robežu kontrolas atkārtot ieviešanu ir pieņemti caurskatāmi, tātad Eiropas Savienībā un attaisnojas. Šeit es domāju par to gadījumu, par ko mēs visi zinām. Šī gada sākumā Francijas varas iestādes ievies robežu kontroli robežai starp Franciju un Itāliju. To iemeslu dēļ, kurus mēs visi lieliski apzināmies. Cik es saprotu, ar šo jauno tiesību aktu palīdzību Francijas varas iestādes turpmāk tā vairs nevarēs rīkoties vienpusīgi. Tas būs ļoti labi. Taču kādi ir tie drošības mehānismi Eiropas līmenī, kas nodrošinās to, ka prevalē Eiropas līmenī pieņemtais lēmums un nevis uh, dalībvalstī pieņemtais lēmums, un ka Eiropas Savienības lēmums būs pietiekami pamatots un pārskatāms. Uh, tā, lai Eiropas Savienība viestu pārliecību konkrētajā dalībvalstī, ka tās riski un draudi tiek ņemt vērā. Kā mēs varam būt droši, ka lēmumi attiecībā uz iekšēju robežu kontroli tiks pieņemti pamatoties uz objektīviem un nevis subjektīviem iemesliem? Paldies! Nākamais runātājs Ensju kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Šī jaunā likumdošanas pakotne, ko mums piedāvā Eiropas komisija, neapšaubām ir Schengen sistēmas uzlabojums. Diemžēl man šķiet, ka šī pakotne pilnībā nereformē Eiropas pilsoņu brīvās pārvietošanās sistēmas pārvaldību. Ja mēs runājam par jauno novērtēšanas mehānismu, tā izveidi un jauno komisijas priekšlikumu, tad šis priekšlikums ir nokopējis dažus iepriekšējos priekšlikumus, ar kuriem nāca klajā Libe komiteja. Svarīgākais no šiem priekšlikumiem ir šāds. ir jāievieš sankciju mehānisms un palīdzības atbalsta mehānisms tām dalību valstīm, kas nespēja pildīt akiju šīs novērtēšanas mehānisms ņem vērā to, ka dalību valstis Eiropas komisija Frontex veids pasākumus pirms sankciju ieviešanas. Šī te atbalsta un sankciju sistēma var būt efektīvs veids, kas veicina dalību valstu iekļaušanos juridisko kritēriju izpildē daudz ātrāk. Tāpat tas varētu palīdzēt atrisināt tādas situācijas, kad dalību valsts sastopas ar problēmām. Gribētu pieminēt kādu konkrētu gadījumu. Mēs atbalstām domu, ka neviena no dalībvalstīm nevar izslēgt no Schengenas zonas. Tātad mums vienmēr ir jāpieņem tādi lēmumi, kas tiktu pieņemti Eiropas solidaritātes garā. Ļoti žēl, ka Eiropas komisija savā priekšlikumā nav ņēmusi vērā Eiropas parlamenta ideju pieņemt vienotu sistēmu Schengens dalībvalstīm un Schengens zonas kandidātu valstīm. Šobrīd ir divas izvērtēšanas sistēmas, un cik vien ilgi tās pastāvēs, pastāvēs šie te dubultie standarti, kas ir pilnīgā pretrunā ar solidaritāti un vienlīdzīgu attieksmi. Ja mēs runājam par drošības mehānismiem, tad izņēmumu izdarīšanai un robežu kontrols pagaidu atjaunošanai par pamatu tiek ņemts tāds pieņēmums, ka vispārīga brīvā kustība ir sistēmu, ko mēs pieņemam pēc definīcijas, un šī te pagaidu robežu kontrolas atjaunošana ir tikai izņēmuma un ārkārtas apstākļos. Tādēļ Eiropas komisijas priekšlikumā, manuprāt, ir daudz ļoti labu aspektu, bet ir arī daži satraucoši aspekti. Pozitīvā lieta ir tā, ka jaunais mehānisms ir tāds, kurš paredz, ka jebkurš lēmums ieviest robežu kontroli tiks pieņemts Eiropas līmenī un nevis, nevis dalībvalsts līmenī. Tas neapšaubām ir ļoti pozitīvs solis un pavērsiens, ja mēs salīdzinām šo priekšlikumu ar to situāciju, kad pastāvēs līdz šim. Kāda atsevišķas dalība valstis gluži vienkārši uz savu roku ievies vienpusēs robežu kontrols. To ir darījusi Francija un Dānija. Mūsu politiskā grupa eh, ir satraukusies par to, ka komisijas priekšlikumā ir teikts, ka šie lēmumi tiks pieņemti pamatojoties uz komitoloģijas procedūru, kas tādējādi izslēdz Eiropas parlamentu no piedalīšanās debatēs par robežu kontrolas ieviešanu un parlaments netiks iesaistīts lēmumu pieņemšanā. Mēs zinām, ka komitoloģijas procedūrā Eiropas parlamentam ir ierobežotāka loma. Vēl kāds aspekts, kas mūsos raisa, raisa bažas, draudi sabiedrības drošībai ir dažādi. Migrācijas plūsmas ir viens no tiem. Es nedomāju, ka migrācijas plūsmas varētu būt iemesls robežu kontrolas pagaidu atjaunošanai. Domāju, ka robežu plūsmas jāņem vērā solidārai e, migrantu menedžmenta politikai. Paldies, Veverkungs, kundze lūdzu. Paldies. Šī ir tēma, kas izrāsa ļoti emocionālas diskusijas Jau no paša sākuma, kad šī tēma parādījās parlamentā, to nepieteica komisija. To e, drīzāk šeit darba kārtībā pieteica daži dalību valsts vienpusējā rīcība. Mēs esam gandarīti ar komisijas priekšlikumu, kas ir iesniegts parlamentam. Mūs apmierina gan novērtēšanas mehānismu izveids priekšlikums, mums ir prieks, ka komisija ņēmusi vērā daudzus no referenta priekšlikumiem, un tāpat esam arī e, priecīgi lasīt grozījumus, kas attiecas uz regulu par robežu kontrolas pagaidā atjaunošanu. Manuprāt, Eiropas komisija vēlas ļoti skaidri norādīt, ka tikai tajos gadījumos, kad ir aptraudēta nacionālā drošība un sabiedriskā kārtība, var ieviest robežu kontroli. Es šeit domāju skaļi un varētu atbildēt Saimonam Busutilam. Objektīvi kritēriji nekad nebūs pilnīgi objektīvi, vienmēr būs uh, likumdošana subjektīva interpretācija, un tas attiec ne tikai uz šo jomu vien. Varbūt, ka tādēļ tiešām ir labāk, ja ir kāda struktūra, kas ir neitrāla, kā piemēram Eiropas komisija, un nevis dalība valsts, kas vēl emocionālāk skatās uz konkrēto jautājumu. Lūdzu, pastāstiet, kādi draudi apdraudēja Dāniju. Es saprotu par Itāliju un Franciju, tur man diezgan skaidra šī situācija, bet kas apdraudēja Dāniju, to es nezinu. Ja šādi priekšlikumi nāks no Eiropas komisijas, tas, manuprāt, būs liels solis uz priekšu. Ceru, ka šeit parlamentā mēs atradīsim labāko veidu, kā precīzāk formulēt, nu, definēt situāciju, uh, tāpat laikā negraujot Schengenas uh, līguma ticamību. Tas ir tikpat svarīgs jautājums kā ekonomiskā pārvaldība Eiropas Savienībai. Paldies, tagad uzklausīsim ēnu referentus. Lutfords kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tāpat kā kolēģi, arī es esmu priecīga, ka ir šī jaunā likumdošanas pakotne. Šī pakotne būtiski balstās uz parlamenta veikto sagatavošanas darbu, lai tīpaši uz referentu Koelju kunga darbu šogad. Manuprāt, šī pakotne ir ļoti pārskatām, efektīva, ļoti spēcīgi piedāvā riska novērtēšanu un uzraudzīšanu. Tā prasa rīcības plānu, kurā tiktu iesaistīts Frontex. Tātad ļoti labs sajaukums, kurā ir gan pārskatāmība, gan sankcijas, ko Elio kungs tieši šādā virzienā ir virzījis savu priekšlikumu. Manuprāt, iznākums ir gluži labs. Savulaik, runājot par Kailju kunga ziņojumu, es jau teicu, ka es ļoti atbalstu to, ko šeit teica kolēģi, ka tiek apvienotas divas izvērtēšanas sistēmas. Uh, ir nepieciešams gan aptvērums, gan arī kritērija, ja mēs runājam par Schengens zonas kandidātu valstīm un Schengens dalību valstīm. Ir nepieciešama konsekvence pieejā. Īpaši jāņem vērā tādi fakti kā korupcija, organizētā noziedzība, diemžēl arī Eiropas Savienības dalību valstī šīs parādības eh, joprojām pastāv. Arī Schengens zonas dalību valstīs tās pastāv. Ceru, ka varēsim turpināt darbu šo parādību apkarošanā. Vēl kāds jautājums, ko jau savu laiku pieminēju un vēlētos pieminēt vēlreiz. Es esmu tāda ieinteresētā persona, jāsaka. Es gribētu, lai apvienotā karaliste un īrija arī varētu tikt izvēlē, izvērtētas. Nevajadzētu to skatīties no tāda viedokļa, ka apvienotai karalistē un īrējai ir tiesības piedalīties. Nē, citām dalību valstīm ir tiesības zināt un pārbaudīt, vai apvienotā karalista un īrija pilda savus pienākumus dažādos aspektos, tajos aspektos, kurās tās iesaistās Schengens zonas darbībā, piemēram, policijas un tiesības sargājušo iestāžu sadarbībā, vīzu informācijas sistēmās un tālāk, tieslietu iestāžu sadarbībā. Es eh, savulaik biju ļoti privileģēta, man bija tiesi, man bija iespēja pārbaudīt, vai informācija tehnoloģija aģentūra labi izmanto sev atvēlētos līdzekļus. Domāju, ka parlaments vēlas 77. pantu kā tiesisko pamatu. Mēs vēlamies koplēmumu procedūru. Piekrītam šeit komisijai. Mums nav pieņemams tiesiskais pamats 70. panta izskatā. 77. pants runā par koplēmumu, 70. pants runā par apvienotās karalistes un īrijas dalību Schengen zonā. Es domāju, ka mēs radīsim risinājumu, lai ņemtu vērā šos abus aspektus. Es zinu, ka Koelju kungs vēlas pragmātisku pieeju šī jautājuma atrisināšanai. Mm, tas, ko es šeit saku, nav tikai kādas apvienotās karalistes deputāts viedoklis. Šeit runa ir par apvienotās karalistes tiesībām. Esmu priecīga, ka ir neliela atsauce uz Schengens pārvaldību par to, ka tiek izstrādāts vadlīnijas Schengens noteikumu konsekventai izpildē visās dalību valstīs, nu, piemēram, dokumentu izsniegšanā un uzturēšanās atļauju izsniegšanā. Francijas, Itālijas jautājumā, man liekas, ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu, piemēram, ko Itālija dara ar saviem te, uzturēšanas atļauju izsniegšanas punktiem. Ždanoks kundze, jūs esat nākamā referenta, lūdzu. Čiemen. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es mēģināšu izteikties īsi. Arī mēs esam priecīgi par šo Eiropas Savienības mehānismu. Mēs uzskatām, ka tajos gadījumos, kad ir nepieciešama tūlītēja rīcība, šiem gadījumiem, kad rīcību uzņems dalību valsts, ir jābūt kā izņēmumu dalību valstu izņēmumu gadījumiem. Mēs nepiekrītam tam, ka eh, robežu kontrolas var tikt ieviest uz ilgāku periodu nekā no 5 dienas. Mēs piekrītam sociālistu politiskajai grupai, mūsu pozīcija ir līdzīga. Mēs noraidām sasaisti starp migrantiem un draudiem sabiedriskai drošībai un iekšējai kārtībai. Mēs, būtu, mēs esam priecīgi par to, ka tiek skaidri defirma, definēti tādi jautājumi kā nopietni draudi sabiedrības drošībai un iekšēji drošībai, sabiedriskai kārtībai. Tāpat arī ir nopietni pārkāpumi arī ar robežu kontrolē. Mēs uzskatām, ka šajā dokumentā vispār nedrīkstētu būt, būt atsauc par migrācijas plūsmām. Tāpat esam priecīgi par atpakaļatgriešanas procedūru sistēmas aprakstu šeit šajos priekšlikumos. Mēs domājam, ka atpakaļatgriešanas problēmas nevarētu kļūt par iemeslu robežu kontrolas atjaunošanai. Piekrītam piedāvātajai procedūrai. Parlaments noteikti ir jāiesaista lēmumu pieņemšanā, tad, ja runa ir par par atkārtotajām pārbaudēm, komisijai ir jāiesaista parlaments šajās procedūras. Paldies! Kellers kundze! Um, uh, Paldies! pie, protams, piekrīt tam, ko Taķiana tikko kā teica. Gribu uzsvērt sekojošo. Mēs piekrītam komisijas piedāvātajai procedūrai, ka šie jautājumi jārisina Eiropas līmenī, taču mums ir liela problēma ar to, ka migrācija tiek uzskatīta par draudu sabiedrības drošībai. Ja citi piemēri netiek minēti, kāpēc tiek minēta migrācija? Mēs neuzskatām, ka migranti ir drauds sabiedrības drošībai vai uh, sabiedrības kārtībai. Tālāk, ja runājam par parlamenta dalību, protams, piekrītam komisijas viedoklim, taču, ja runājam par lēmumiem, par to, kura valsts var ieviest robežu kontroli, kura ne, tad es domāju, ka ļoti svarīgi, lai parlaments arī saņemtu informāciju par to, kādēļ kāda no valstīm vēlētos ieviest šo te robežu kontroli. Ir vēl kāds neatbildēts jautājums. Kas notiek tādā gadījumā, ja dalība valsts nerīkojas saskaņā ar lēmumu, kas pieņemts Eiropas Savienības līmenī? Kas tad notiek? Paldies, Trianta Filīdis kungs! Priekšstādātāja kungs, manas uh, politiskās grupas ānu referents nav zālē. Tādēļ es uh, uzstāšos un gribu sākumā atbalstīt komisijas priekšlikums par Schengen sākī un arī par jaunajiem mehānismiem. Un dalībvalsts līdz ar to nevarēs vienpusīgi tikai ieviest uh, kādas um, jaunas kontrolas, bet um, gribu uzsvērt, ka man politiskā grupa uzskata, ka Komisija vēl nav tā mm, pamatīgi pievērsusies jautājumam par regulu proti. Tie iemesli, kuri e, nosaka to vai ierosina to, ka robežu kontrols e, tiek e, atjaunotas. Jānosaka, kāda tad būtu šie pietiekošie iemesli lai ieviestu robežu kontrolas, kas tomēr zināmā mērā ierobežo brīvu personu apritu. Piemēram, tāda situācija, kas um, likumdošanas priekšlikumā nav ļoti skaidri uh, izteikti. Piemēram, ir ļoti daudz pilsoņu no trešās valsts ielrodas kādā valstī, bet problēma ar šādu klauzulu ir tā, ka nav ne konkrēti noteikumi pieminēti, ne arī koncepts par tādu masīvu iebraukšanu. Tas nav tā stipri, skaidri, nav skaidri izcelts. Un tādēļ, kas ir tā neskaidri definēts, šeit uh, pastāv tāds briesmas, ka Schengen sistēma varētu ļaunprātīgi izmantot. Un vēl Mums šeit ir noteikti saiknes, piemēram, runājot par Frontex lomu tajos gadījumos, kad dalībvalstīs ir novēroti būtiski trūkumi robežas kontrolējot. Vai varbūt tā, ka a, a, valstīm burtiski var tā kā piespiest a, Frontex misijas uzņemt savā valstī? Paldies. Tagad Branks kungs. Komisijas pārstāvs Saka Bronskungs teica, ka, ja dalībvalsts neievērto savas noteikumus ārējo robežu aizsardzības jautājumos, tad tādā gadījumā Eiropas Savienībai ir iespēja ieviest pašai savus robežu kontrols mehānismus bez dalību valsts piekrišanas. Komisija gan neteica, kāda veida šā pilnvars pastāv tajā gadījumā, ja dalību valsts pierējās robežas ir pārāk efektīva tās kontrolē. Vai tad tādā gadījumā Eiropas Savienība izveidos mehānismu, lai ietu pret prasībām šai dalību valstī? Vai varbūt varētu piespiest dalību valsti padalī, padarīt robežu kontroli pie ārējiem robežām vaļīgāku? Komisija turklāt ierosināja, ka jebkāda veida robežu kontrolas atjaunošana uz iekšējām robežām uz kādu laiku, e, nu, ir jautājums, kas nebūs dalību valstu pilnvarās un kompetencē, bet tiks gan lēmums, tiks pieņemts Eiropas līmenī. Jautājums par uh, robežu kontroli taču ir pēdējais suver suverenitātes balss, ko komisija nu vēlas iznīcināt. Dalību valstu pilnvaru iespēja tikai darboties uz piecām dienām pēc tam komisijai eh, vajadzēs sešas nedēļas, lai pievērstos šādam jautājumam. Kas tad notiks pa to starpu? Vai robežas pa to laiku būs vienkārši atvērts? Es priecājos, ka Lielbritānija ir ārpus Schengens zonu. Nu, vismaz šobrīd katrā ziņā tas viņai par labu nenāktu viss. Paldies, saka priekšsēdētājs. From... Nu tad tālāk uzklausīsim Mātijas skundzi. Paldies priekšādātā. Es ar labvēlīgu skatījos uz lielu daļu no šī komisijas priekšlikuma. Šengens tiesība akta tiešām ir kaut kas tāds, kas ir jāīst, jāīsteno, un Eiropas pilsoņiem tas nāk pa labu. Nu, un francūši, protams, arī um, to atbalsta arī es pati. Um, to atbalstu un domāju, ka tā daļa, kas saistīta ar kontro, robežu kontrolas atjaunošanu steidzamības gadījumos, tomēr neatbilst tam, ko mēs, vēlam, tam, ko mēs vēlamies. Jo tā tiešām ir dalība valsts suverenitātes daļa, un te es domāju, ka komisijai nebūtu nekāda loma spēlējama. Ne padomu, ne Eiropadomu, ne parlaments neko tādu nav prasījis, un tāpēc es domāju, ka komisija šeit ir pārkāpus savus pilnvers priekš eh, iniciatīvas izteikšanā jautājums par ko robežu kontrolas atjaunošanas steidzamības gadījumos, kas tad notiek pēc šīm piecām dienām, kad dalībvalsts ārkārtas, ārkārtas situācijas rezultātā ir kontroli ieviekusi? Cik tad ilgi būs vajadzīgs laiks komitē, komisijai, lai komitoloģijas procedūras ietvaros nonāktu pie tālāka lēmuma? jo tālāk gadījumā taču laiks paies pa to starpu jau diezgan ilgs, un man tiešām nav īsti skaidrs, kā tas varētu norisināties. Gribu, lai komisija man to paskaidros, gribu, lai komisija tāpat arī paskaidro. Kādā, kādā gadījumā, kā, kā tad tas ir noticis iepriekšējos piecus gadus attiecībā ar šo robežu kontrolas atjaunošanu? Paldies tālāk, Batskūras kundze, lūdzu. Dankjewel, voorzitter. Maar zo heel veel. Paldies, priekšsādātāji. Daudz kas jau ticis pateikts. Un es gribēju pieminēt pāris praktiski raksturu jautājumus, kas man uzdodam komisijai. Par tās priekšlikumu runājot. Nu, mēs zinām, tas ir otrais priekšlikums attiecībā uz regulas grozījumiem. Uh, Un kā tas sadars ar Schengens robežu kodas grozījumiem, kas tika pieņemti 2008. gadā, seko ļoti uzmanīgi procesam. Mēs šeit runājam par, arī par tehnisku raksturu pārmaiņām, vai ne tā? Vai šis priekšlikums tālāk, tālāk saņems atbalstu no komisijas puses? Ja valsts, piemēram, nespēs kontrolēt savas robežas, tad kā gan jūs paredzat eh, situācijas tālāku virzību? Kas notiek tā gadījumā, ja dalībvalsts nespēja kontrolēt savas ārējās robežas? Nākamais runātājs. Mrs. Gons. Gonsas kundze, lūdzu. Thank you very much. Uh... Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es arī domāju, ka šī iespēja, nu, kā pēdējo izmantojumu iestā, ies, izmantot šo vienpusīgo lēmumu atjaunot robežu kontroli, varētu būt diezgan riskants jautājums, jo redzam, kā tas notiek praksē. Tas tādā gadījumā notiks bieži. Bet es gribu pieminēt arī to, ka mēs šeit izmantojam kaut kādus dubultstandartus. standartus Vairāk kārt tika teikts no parlamenta puses, ka lūk, ir nepieņemami šādas dubultstandards izmantot. Tātad iet tālāk par kaut kādiem skaidri noteiktiem rādītājiem un salīdzināšiem kritērijiem. Te mēs runājam attiec par jaunajām dalību valstīm. Bulgārija, Rumānija tajā brīdī, kad tās pievienojās Schengenas zonai. Es domāju, ka mums ir ļoti skaidri un gaiši jāpasaka, ka lūk, šis jaunais novērtējuma mehānisms e, neparedz nekāda veida dubultu standartus. Nē, visiem lēmumiem ir jābūt pilnībā pārskatāmiem. Vikstroms kundze tālāk. Paldies, priekšsādātāji. Kā jau man kolēģi Webers kundze teica, mēs atzinīgi vērtējam mūsu referentu pausto nostāju un arī komisijas priekšlikumu par šo jautājumu. Bet tāpat laikā mums jāpatur prātā, ka bezrobežu telpa ir viens no Eiropas lielākajiem sasniegumiem. Tas ir pavisam taustāms labums, ko jūt katrs pilsonis, un tas varbūt pat ir tas skaistākais vienotības simbols Eiropā. Savā priekšlikumā par Schengens kodeksa grozījumu komisija nosaka noteikumus eh, attiecībā uz robežu kontrolas atjaunošanu Schengens zonas ietvaros. Un nevar vien par maz uzsmē, uzsvērt to, ka šāda veida kontrolas atjaunošana var tikt piemērot tikai ārkārtas situācijās. Un kā pats pēdējais iespējamais instruments ir ārkārtīgi svarīgi, lai komisija eh, un nevis dalībvalsts lemtu par šādu veidu kontroļu atjaunošanu. Tāpat arī uh, pieņemtu lēmumu par iespējamu šādu robežu kontrolas atjaunošanas termiņu pagarinājumu, neatstājot to dalību valstu ziņā, jo mēs šobrīd redzam, ka šobrīd trūkst uh, vienotas rīcības, un man liekas ārkārtīgi svarīgi šāda veida lēmumus atstāt komisijas ziņā, jo tās varbūt ne, jo tā varbūt neitrāla, kas attiec uz novērtējumu mehānismu izveidi. Uh, Es atbalstu referentu Kvelju kungus viņa centienos. Uzticēšanās, kā jau teicu, ir ārkārtīgi svarīga gan starp dalību valstīm, gan arī starp dalību valstīm un komisiju. Un tas mums jāpatur prātā. Nedrīkstam brīvas pārvietošanās, kustī, brī, brīvas pārvietošanās principu atstāšanu tādā ēnā. Nē, tas ir svarīgs princips, un tāpēc, novērtējot Schengen sistēmu, mums jāpārliecinās, ka to neveic dalību valstis pašas uh, savā starpā, starp vienu dalību valstu un otru nē, jo tādā gadījumā kopējie principi tiktu apdraudēti. Tāpat atbalstu referenti, referentu, kad viņš saka, ka tas vēlas izmantot resursus daudz efektīvāk un iesaistīt arī Frontexu riska analīzē. Tāpat arī atbalsta aicinājumu nepiemērot dubultus dubult standartus. Jābūt vienādiem izvērtējumu kritērijiem visām dalībvalstīm, un tie jātiecina arī uz kandidātu valstīm. Bet paturēsim prātā, ka mums jāturpina runāt par Schengenas zonu kā Eiropas Savienības simbolu pašā šī vārda skaistākajā nozīmē. Un pārējais, manuprāt, viss tiešām var būt tikai un vienīgi tāds eh, galīgs ārkārtas situācijas instruments. Paldies, tālāk Nedeļčevs kundze. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es arī atbalstu uh, komisijas nostāju un uzsver to, ka visi tie mehānismi, kādi ir paredzēti viņiem, vajadzētu būt um, pēc iespējas efektīviem, nevarētu nekādu papildus logu radīt. Un par mērķiem es domāju, ka mūsu Schengens mērķi ir divkārši. Pirmkārt, stiprināt uzticību, uzticības starp dalību valstīm, pilsoņu uzticību par to, ka mm, viņa drošība tiek garantēta Schengens jomās, un arī uzticības starp Eiropas institūcijām, kā arī jāveido caurskatāmība Manā uh, skatījumā tas ir tas ļoti būtiskais, un tas līdz šim ir pietrūcis. Un bez tam es domāju, ka mums patiesi eh, jābūt eh, gandarītiem par to, ka pirmo reizi reāli izvērtējuma uh, dokumentam sekos konkrēti pasākumi. Es domāju, ka ļoti nozīmīgi ir, lai būtu viena un tie paši kon, uh, viena un tie paši noteikumi, lai noteikumi nemainītos, lai tie tiktu attiecināti uz visiem, un lai būtu šī caurskatāmība. Caurskatāmība, kas no vienas puses nodrošinās to, ka attieksme starp visām dalību valstīm ir viena un tā pati, un 16 dalību valstu pilsoņu uzticība būs spēcināta. Otrais par kontroļu atkal ieviešanu. Vai ir tāds reāls briesmas vai komisija? Uh, uh, piedāvās skaidrus parametrus, kādā situācijā var lemt par kontrols atkal ieviešanu piecām dienām. Es uh, esmu uh, pozitīvi noskaņot uz attiecībā uz šo ideju, jo, manuprāt, tas novērsīs uh, tādu kā instrumentalizāciju, kad tiek runāts par šo jautājumu un kad tiek diskutēti iekšēji jautājumi un iekšējas problēmas. Un nākošais Liela uzmanība jāpievērš tam, kā šis priekšlikums tiek prezentēts. Netiek ierobežot ne valstu suverenitāte, ne brīva personu kustība. Tas ir pasākums pie robežām un jāpierāda, ka tas ir efektīvs, caurskatāms mehānisms, kas tiks aktualizēts, lai labāk atbilst Eiropas pilsoņu interesēm. Paldies! Kročeta! Kročetas kungs, lūdzu. Jā, es domāju, ka šeit mēs um, tagad runājam par sekojošo. Tiek apšaubīta ES e pilsoņu um, brīvas pārvietošanās uh, spēja, jo atkal tieks ieviestas robežu kontrolas. Robežu kontrolēm tiks pakļaut ES e pilsoņi un arī citi tiek runāts par um, noziedzības apkarošanu, bet es domāju, ka dažkārt runā arī par migrācijas plūsmām un arī par ārkārtas situācijām. Nu jā, es domāju, ka tas būtu solis atpakaļ, ja mēs paraugamies uz situāciju. Solis atpakaļ salīdzinot ar es uh, panākto. Un daudzi taču uh, domā, ka mēs virzamies uz tādu tā kā federālu valstu uniju. Nu jā, daži saka, ka valstu suverenitāte tiek ierobežota. Jā, protams, Schengen ir valsts suverenitātes ierobežošana, jo tā bija telpa, Eiropas telpa, kurā uh, pilsoņi varēja brīvi pārvietoties, var brīvi pārvietoties, un tā ir Eiropas suverenitātes telpa. To tagad tā kā ierobežos. Cīņai pret noziedzību. Uh, Protams, um, jā, uh, notiek tā, ka sadarbojas um, dalību valstu policijas iestādes. Šengen neapšauba tādēļ, kā mēs vēlamies apkarot noziedzību. Šeit taču varētu atrast kādas citas iespējas dažādās valstīs, um, kad uh, <clears throat> tiek nodarīti noziegumi, tad dažkārt nemaz uh, dokumentus nevar saņemt vai arī pieprasīt izdošanu. Ja kāds ir noziedzīgās uh, organizācijas uh, rindās, tad nevar izbraukt no valsts. Nu, tagad, piemēram, ja kāds grib apkarot, apkarot uh, um, narkotiku tirniecību, nu tad tam taču jānotiek uzreiz pie robežām. Nākošais jautājums - ieceļošanas jautājums. Runājot par briesmīgajiem noteikumiem Lampedūzā, Mēs kopā ar dažiem deputātiem no Francijas un Spānijas tikāmies ar uh, cilvēkiem, ar Lampedūzas uh, pārstāvjiem. Un tur um, netika runāts par cilvēkties, eh, cilvēktiesību ievērošanu citiem jautājumiem. Cilvēki divus, trīs mēnešus uzturējās Lampedūzā un burtiski nu, tā kā lopi viņus turēja, un tad viņus varēja pār um, ved uz um, Itālijas uh, eh, kontinentu daļu, tad uz Franciju. Francijā noraidīja viņu uzturēšanās uh, spējas no Ventimīlijas uz Mentonu. Viņi devās tur Francijas policija viņus uh, izraidīja un tad uh, sūtīja atkal uz Ventimēju un uh, gul, viņi gulēja, nu, burtiski park, parkos. Un, mm, Mēs taču nedrīkstam aizmirst, ka mēs esam Eiropā. Mēs nedrīkstam to aizmirst. Cīņa pret uh, nelegālo ieceļošanu nav uh, kas tāds, kas tikai Schengenā notiek, uh, bet solidāri jārīkojas pie Eiropas robežām. Bet kurš tad teica, ka Francija ir tā, kas uh, noraida um, migrantu ieceļošanu? Un ka viņi izsūtos, eh, tad nu jāizsūt tie cilvēki uz Tunisiju, nevis uz Itāliju atpakaļ. <clears throat> Daži eh, priekšnoteikumi vispār netiek uh, izpildīti. Es domāju, ka šeit jautājums ir par solidaritāti starp valstīm, un tāda ir nepieciešama. Klaiskungs tālāk. Um, Ik moet vaststellen dat de komisija en de meeste. Paldies, priekšsādātāji. Man ir jākonstatē, ka komisija un lielākā daļa kolēģi ir norā, norūpējusies par um, pilsoņu brīvu kustību e, ES. Un man liekas, ka otrs uh, Schengen sistēmas aspekts netiek ievērots, proti aizsardzība un uh, ārējo robežu kontrole. Ja ES ārējās robežas netiek pietiekam aizsargātas un kontrolētas, tad taču um, tikai loģiski ir tas, ka citas dalībvalstis um, vēlas aizsargāt to ārējās robežas, proti tad tās iznāk ES iekšējās robežas, jo tas var novest pie. Uh, no, a, pie apdraudējuma jārējās robežas netiek a, um, kontrolētas un kādēļ dažas valsts vēlas šo um, kontroli. Komisija tagad ir izteikuši priekšlikumu izmaiņām tam, tiem noteikumiem, kāda tagad ir spēkā, un tie tādi pragmatiski iemesli un um, dažkārt tādi mm, reāli iemesli tam ir. Es gribu uzdot um, jautājumu Maķio kundze un Bronks kungs to arī jau pieminēja. Proti. Kāda rīcība būs sekojošā situācijā? Noteikti dalība valsts kontrolē eh, tās pašas uh, robežas, es ietveros piecas dienas, un pēc tam tie, kas uh, komitoloģijas uh, procedūras ietveros sasāktā sēde, un komisija varēs visu pārbaudīt, uh, Mm, kādam novērtējumam, pirms tā izsaka priekšlikums, un ja jā, tad tas taču var ilgt līdz pat trim mēnešiem, un kas tad ir tai gadījumā, ja situācija patiesi ir steidzama pēc uh, piecām šo pašu robežu uh, eh, kontroli īstenošanas dienām? Kas tad notiks pēc šīm piecām dienām? Uh, līdz komisija tad eh, visbeidzot eh, būs sagatavojusi tās eh, novērtējumu. Tas nu vispār gandrīz trīs mēnešus var ilgt. Paldies. Grazie, prezidenti. Uh, <clears throat> ah, Romero Lopes kundze ir pēdējā, kas uzstāsies. Paldies, priekšstādātāji kungs. Es domāju, ka Eiropa ar šo filozofiju nevarēs ilgi uh, turpināt darboties. Uh, Proti tāda nostāja, ka katrs, kas ieceļo Eiropā, ir apdraudējums pat ārkārtas situācijā. Jo praktiski par to mēs runājam. Nu, praktiski neiet runa par to, kā, nu, masveidā noziedznieki Eiropas cietokšņa eh, ārējās robežas eh, apdraudētu un gribētu iebrukt. Nē, ir radusies ārkārtas situācija, kā sakas pēc arāba pavasara, bēgļi no Lībijas, no Tunisijas ierodas Eiropā. Tas ir ārkārtas notikums. Šis ar, arāba pavasars. Eh, un tad atsevišķas ES dalībvalsts sāk vai nu kontrolēt to ārējās robežas, um, tādēļ, ka mm, kārtība ir apdraudēta un nacionālā drošība apdraudēta. Un tad mēs uh, tā kā apzīmo, apzīmogojam šos cilvēkus, it kā viņi būtu narkotika tirgoņi vai noziedznieki. Un tā ir tāda filozofija, ar kuru EES nevar ilgi dzīvot. Tas nedrīkst uh, tā ilgi turpināties, jo drošība ES e ir daudz vairāk atkarīgi no citām lietām. Ja aizvien jaunas noteikums un mehānismus veido un meklē un drošību vienkārši izmanto kā iemeslu, tad tas vienkārši ilgi tā nevar turpināties, kluži vienkārši tādēļ, ka e, es nav vienotas patvērumu politikas tāda neeksistē visās dalībvalstīs. Tā ir nepieciešama jau ilgu laiku, un tā ir šī problēma. Un ja Eiropa aizvien vēl turpinās izturēties kā um, cietoksnis un pracīs aizvien vairāk kontroli mm, pie um, ārējām robežām vai pat dalību valstīs iekšienē, tad situācija nevar ilgi attīstīties veiksmīgi. Situācija vidusjūras uh, reģionā ir uh, Uh, principiāli nozīmīgi. Mums ir nepieciešamas citas attiecības ar vidusjūras uh, valstīm. Tie ir cilvēki, kas cīnās mājās par demokrātiju. Tunisijā un Lībijā, Alžīrā, Maroko. Un ja mēs šo Eiropas cietoksni vēl uh, striktāku padaram un atkal vēlamies ieviest uh, vai pieļaut robežas uh, pie nacionāla valstu ārējām robežas un vēl striktāks un necaurlaidīgākas robežas a, pie es ārējām robežām veidojam, tad tas ir nepieņemami. Tas ir pretrunā ar visām Eiropas vērtībām. Es domāju, ka tas ir skandāls. Nacionālā suverenitāte par to nemaz netiek diskutēts, kā arī netiek diskutēts par organizēto noziedzību. Uh, šis um, atentāta veicējs Norvēģijā taču absolūti nav saistīts ar vispārējo drošības situāciju. Bet, um, neskatoties uz to, atjaunota drošības pasākumi tiek ieviesti. Situācija vidusjūras reģionā ir pilnīgi cita, un tas, ko komisija tagad daļa, tas ir uh, tā, ka šī pakotne nemaz nav nepieciešama, ja ēst dalībvalsts un viņu uh, un valsti iekšlietu ministri būtu labāk padarījuši mājas darbs. Kopēji patvērumu meklēšanas politika ir nepieciešama un ir iespējas reaģēt savādāk. Šie jaunie mehānismi nemaz nebūtu nepieciešami. Un tā ir patiesi ļoti negatīva ziņa sadarbībai ar vidusjūras valstīm. Tagad redz varēja izteikties deputāti, bet domāju, mēs dosim vārdu komisijai, lai viņi savukārt var aizstāvēt šo priekšlikumu, un pēc tam vēl noslēgumu vārdu koliju kungam. Paldies priekšsēdētāji! Nākšu klajā ar virkni piezīmēm pēc tam lūkšu arī kolēģiem pievērties eh, konkrētajam jautājumam par lēmumu pieņemšanu procesu Eiropas Savienībā, tā lai tas attiecīgi darbītu, darbotos tajā brīdī, kad nepieciešams pieņemt lēmumu komitoloģijas procedūrā, ko pieminēja vairāki kolēģi attiecībā uz steidzamības situācijām, kad vajadzēs strauji pieņemt lēmumu par to, vai pagarināt ārkārtas situāciju atjaunotās robežu kontrolas uz iekšējām robežām. Vispirms, uh, gribu jums teikt, ka mēs šeit neievēršam nekādus iekšējo robežu kontroļu atjaunošanai. Nē, vienīgie pamati šādu kontroļu atjaunošanai ir nopietni draudi sabiedrības politikā vai iekšējai drošībai. Tātad migrācijas plūsmas, masveida migrācijas plūsmas kā tādas nevar kalpot par pamatu robežu kontroļu atjaunošanai. Esam specifiski 23. punktā A sadaļā teiku, pateikuši, ka uh, Izvērtējums eh, ir jāveic dalību valstī, un tas pēc tam, pēc tam arī jāspēj parādīt, ka, eh, lūk, iekšējo robežu kontroļu atjaunošana pamatoja, ir, kā instruments ir nepieciešams un samēr, samērīgs. Tātad dalību valstī būs jāspēj konkrēti aprastīt šie konkrētie nopietnie draudi sabiedrības politikai vai iekšējai drošībai. Virkni deputātu teica, ka mēs piemērojam dubult standartus valstīm, kas šobrīd nav daļa no Schengenas zonas, salīdzinot ar tām, kas ir daļa no Schengenas zonas. Es apzinos, ka tās ir diskusijas, kas jau šeit komitejā ir norisinājušās iepriekš, bet no komisijas skatu punktu raugoties nekādas atšķirības nav. Schengenas tiesība akti tiek vienā mērā piemēroti gan tām valstīm, kas ir Schengenas valsts, gan tām, kas tikai vēlas vēl tai pievien, šai zonai pievienoties. Uh, Tika, būtāt, eh, viens no deputātiem runāja arī par pamatnosādnēm, kas minētas komunikācijā attiecībā uz ceļojumu dokumentiem un citur. Te gribu jums pastāstīt, ka mums nesen bija tikšanās ar dalību valstu pārstāvjiem, tas bija pirms vasaras brīvdienām, runājām par ļoti dažādām jomām, kurās šādas pamatnostādnes tiek izstrādāts, lai atbalstītu Schengens tiesību aktu īstenošanu. Un mēs turpināsim šīs diskusijas ar dalību valstīm un pavisam noteikti ceram nākt klajā ar kaut kādiem rezultātiem līdz gada beigām. Pirms tālāk došu vārdu savam kolēģim, gribu vēlreiz uzsvērt, ka te nerunājam par to, ka šeit tiek apdraudēta dalībvalsts suverenitāte par labu komisijai. Nē, komisija nebūtu nevēlas nekādā veidā apdraudēt dalībvalstu lomu attiecībā uz lēmumu pieņemšanu par to, kad ir radušies nopietni draudi sabiedriskajai drošībai vai kaut kas tam līdzīgs. Nē, mēs vienkārši vēlamies domāt par, protams, ka dalībvalstu ziņā ir domāt par savu pilsoņu drošību, bet Varbūt reizēm iekšēju robežu kontroli atjaunošana nav tas pareizākais instruments. Un uh, ir iespējami cita veida pasākumi, piemēram, policijas kontrolas valsts iekšienē un tam līdzīgi, kas ļautu līdzīgus mērķus sasniegt. Tagad došu vārdu Monikai Moskamerē, kas mums īsumā paskaidros to, kā šī procedūra darbotos, kā komisija pieņem lēmumu, eh, kā tiek iesaistīts dalībvalsts un parlaments. Jā, Moskamers kundze, lūdzu, komisijas vārdā, tad jūs varētu izstāstīt mums sīkāk, kā tad nu, tiek pieņemti šie lēmumi. Paldies! Komitoloģijas procedūra un īstenošanas akti, protams, ir tad dīvaini zvēri. Un tāpēc īsumā jums par to pastāstīšu. Ir divas procedūras. Viens ir eksaminācijas pārbaudas procedūra, kas attiec uz katru konkrētu gadījumu. Tiek izvērtēts tātad, vai šādas robežu kontrolas tiek atjaunotas. Un tad mēs runājam, piemēram, var runāt, piemēram, par kaut kādiem futbola čempionātiem vai tam līdzīgi. Tādā gadījumā dokuments tika iesniegts komitejā un arī Eiropas parlaments vienlīdzīgi tiktu informēts par šādu gadījumu. Īstenošanas eh, pasākumu gadījumā 183. Eh, pantā tas arī paredzēts, respektīvi komisijai jāinformē padomu un parlaments vienlaicīgi. Komisija var turpināt darbu tikai tajā gadījumā, ja kvalificēts vairākums, kas to atbalsta, ja kvalificēts vairākums neatbalsta tālāk rīcību, tad komisija procedūru izmantot nevar. Tālāk runājot par steidzamības procedūru, komisija šādā gadījumā pēc piecām dienām burtiski pāris stundu laikā varētu pieņemt lēmumu. Tad nerunājam par sešām nedēļām, nē, te runājam burtiski par pāris stundām, kas ir vajadzīgs komisijai, lai pieņemtu lēmumu par šāda robežu kontroļu termiņu pagarināšanu. Tālāk šis eh, pasākums tiek nodots komitejai, komiteja ir pret šādu lēmumu, tad tādā gadījumā lēmums nevar tikt tālāk pieņemts, piemērots. Eh, pamatojoties uz to gadījumu skaitu, kas ir mm, radies kopš kodeksa pieņemšanas, te runājam par 26 gadījumiem, esam tos detalizēti arī izanalizējuši. Un te ir bijuši arī šīs piecu dienu limits, kas arī turpmāk tiks piemērots kā steidzamības rīcība, jo nevienā, un nevienā no gadījumiem, ko esam analizējuši, robežu kontrolas nav tikušas atjaunotas uz ilgāku par piecām dienām, un tāpēc arī šīs piecas dienas ierosinājām kā tādu sākotnējo laika limitu, un tad paredzēj, paredzējām iespēju mm, šo termiņu pagarināt. Paldies! Tālāk dosim vārdu Kēliju kungam. Lūdzu! So much, Lielas paldies priekšādātāji! Gribu izteikties skaidri. Priekšlikumu no komisijas puses iet pareizajā virzienā Paldies komisijai par šo iniciatīvu. Bet, protams, ka vēl ir pāris detaļas, pie kā gribam pastrādāt. Vēlos uzsvērt to, ko man kolēģi vairāk kārt teica par šiem dubult standartiem. Paldies komisijai par atbildi, bet man tomēr liekas, ka tas ir vēl skaidrāk jāparedz dokumentos, jo mēs negrasamies pieņemt šādu dubult standartu izmantošanu viena standarta kandidātu valstīm un citi tām, kas jau ir Schengen zonas dalība valsts. Nē. Nu, ļaujiet man pāris minūtēs tomēr paska, atskatīties pagātnē. Ko cenšamies panākt? Vēlamies panākt tādu novērtēšanas sistēmu, kas funkcionētu. Jo, kā jau vairāk no runātāja teica, un tas ir arī mans viedoklis, šādas koleģiālas pārbaudas un uzraudzības nedarbojās. Tas nefunkcionēja, jo katra dalība valsts tādā gadījumā veids kaut kāds piekāpšanās otras dalībvalsts priekšā un mēģināja atrast veidus, kā neievērot šos kopējos noteikumus. Un tāpēc ir vajadzīga kopienas sistēma un komisijas iesaistīšanās. Tāpat jāiestā, jāievēro arī, jāiesaist arī mūsu aģentūras, kā piemēram Frontex ar visu to pieredzi, kas ir viņu ziņā un darba sistēmām. Bet, ja vēlamies, lai šī sistēma funkcionētu, mums jāatbild uz šādu jautājumu. Ko darīsim, ja sastapsimies ar, kādu, ar problēmu kādā dalību valstī? Šobrīd, ja rodas nopietna problēma, ārējo robežu kontrolas jomā, tad nekas nenotiek. Nav neviena instrumenta, kas ļaut, ļautu dalībvalsti piespiest reaģēt. Un tāpēc mums ir jāatrod kaut kāda sistēma, kas ļautu šādai dalībvalstī nopietnas eh, informācijas pieejam, pieejamības gadījumā, piemēram, par to, ka, lūk, ārējā robeža kontrola nedarbojas tā, kā tai vajadzētu darboties, ka mēs varētu piespiest šo dalībvalstu rīkoties, risināt problēmu. Un ļaujiet man vēl vienreiz atkārtot. Pirmai reakcijai jābūt pedagoģiskai pēc sava rakstura. Eiropas komisijai, Frontexam un Eiropas Savienībai vajadzētu piedāvāt palīdzību šādai dalību valstī. Bet problēma ir jārisina. Kas notiek tajā gadījumā, ja dalība valsts neko nedara, ja problēma netiek atrisināta? Un lūk, rodas drošības problēma, Un tas sasīts ne tikai ar konkrēto dalību valstu, bet tad drošības riskam tiek pakļauts pārējās dalību valstis, jo šādas vienotas ārējās robežu kontrolas vājums ir tas, ka tikko rodas problēma, kā, kādas problēmas vienā valstī, tas skar pilnīgi visas Schengen zonas dalību valsts. Un tieši tāpēc mums jāmeklē iespējas eh, to darīt kopienas veidā. Un kā jau Ensjūkungs pareizi teica, šai iekšējo robežu kontroļu atjaunošanai jābūt par ārkārtas instrumentu uz īslaicīgu periodu, tikai tajā brīdī, kad tas patiešām ir vajadzīgs. Un piekrītu Ensju teiktajam, kad viņš pauda baužas, bažas par komitoloģijas procedūru, vai tas ir tas labākais veids, kā pieņemt tālāk lēmumu. Te piekrīt viņam. Priekšādātāji. Mūsu problēma, manuprāt, skar to jautājumu, ko Busutilkungs pieminēja. Viņš teica, kā mēs kā kopiena, kā Eiropas Savienība, varēsim risināt problēmu, kas saistīta ar draudiem ārējai drošībai, pie ārējiem robežām. Tā, manuprāt, ir tā problēma. Es domāju, ka mums vajadzētu nopietni par to padomāt. Trīs lietas gribu teikt šai saistībā. Pirmām kārtām. Es nezinu, mums, vai mums vajadzētu šādu soli spērt. Respektīvi. Vai mums vajadzētu pieņemt, ka tā ir kopiena kā tāda, kas risina, pro, kas risina problēmas šādā gadījumā dalībvalstī, jo, kā komisija pareizi atgādināja, kompetence par iekšējo kārtību valstī joprojām ir katras dalībvalsts kompetence un uzdevums. Otrām kārtām. Šobrīd katrai dalībvalstī ir tiesības atjaunot robežu kontroli uz 30 dienām, ar iespēju šo termiņu pagarināt. Tik, tik daudz reižu, cik vien tā vēlas. Un vai tad būtu saprātīgi domāt, ka padomu pieņems šo termiņu samazināt uz piecām dom, dienām, un tad pēc tam paredzēt, ka pagarinājumam ir vajadzīga atļauja no komisijas? Vai jums šķiet, ka padome piekritīs šāda veida risinājumam? Es vēlos spēcināt Schengens novērtējumu mehānismu. Es domāju, ka mums ir vajadzīga kopienas pieeja šajā jomā, bet tāpat laikā mums vajadzētu meklēt tādu risinājumu, ko var apstiprināt gan Eiropas parlamentā, gan arī padomē. Jo, ja mēs te pārlieku sāksim savā starpā karot, tad riskējam ar to, ka ieguvējs nebūs neviena puse, un mēs varam zaudēt pilnīgi visu, mēs varam zaud, pazaudēt šo kopējo kopienas pieeju, kas mums ir vajadzīga, lai spēcinātu Schengenas zonu. Mums ir vajadzīgi risinājumi. Nu, kāds te tagad pieminēja Norvēģijas gadījumu? Tas ir diezgan labs piemērs. Norvēģija, Norvēģijas valdība atjaunoja robežu kontroli uz divām dienām, ja nekļūdos. Uz 38 stundām man šķiet. Un tas bija tāpēc, ka viņi nezināja, kas īsti notika, jo viņi nezināja, vai tas tobrīd bija kāds uh, slepkavinieks, kas darbojās viens pats, vai tā bija daļa no lielāka tīkla un tā tālāk. Pēc divām dienām viņi saprata, ka tas ir bijis tikai viens atsevišķs gadījums, un, un viņi atkal atcēla robežu kontroli. Bet kas būtu noticis, ja viņi šo, šo puisi nebūtu atraduši? Ja viņi nebūtu uzzinājuši, ka viņš ir viens pats, kas to dara, vai ja viņi nebūtu varējuši saprātīgā veidā pārliecināties par un izvērtēt šo situāciju un konstatēt, ka tas ir bijis viens atsevišķs incidents. Varbūt būtu būt, būt bijušas vajadzīgas divas nedēļas, trīs nedēļas, mēnesis, pirms viņi būtu varējuši atcelt robežu kontroli. Bet ar šo Eiropas komisijas ierosināto sistēmu viņiem būs jāprasa uh, atļauja Eiropas komisijai. Bet tas ir vēl sarežģītāk, jo Norvēģija taču nav Eiropas Savienības dalība valsts. Vai tad tā varētu pieņemt lēmumu par šo lēmumu? Un kas ar Zviedriju? Tā taču būtu viņas ārējā robeža. Tā tad. Šeit runājam par dažādām situācijām, un mums pilnīgi nopietni tās arī ir jāiz, jāizvērtē. Priekšsādātāji es izteikšos pavisam tieši. Mums ir vajadzīga kopienas pieeja šai sistēmā un mums ir vajadzīga tāda sistēma, kas ļautu paveikt nopietnu, neitrālu izvērtēšanu katrā dalībvalstī un kom, tādas iestādes kā komisija ar Frontex atbalstu un parlamentu atbalstu varētu tad piespies dalību valsti ievērot Schengens noteikumus. Un šie risinājumi mums tāpēc tam ir jāapstiprina. Ir vajadzīga līdzsvarota pieeja. Un es tiešām ceru, ka ar savu darbu šeit Lība komitejā mēs šādu līdzsvaru varēsim panākt. Paldies! Paldies, Koelio kungs! Mēs kā parasti esam nedaudz iekavējuši sēdes gaitu laiks vienmēr jāpatur prātā. Es redzu, ka atsevišķi deputāti jums nepiekrita. Kalju kungs izklāstīja savus argumentus. Es redzēju, ka Boskur kungs pacēla roku, viņa vēlas runāt bet es saprotu, ka referents tomēr bija pēdējais runātājs šajās debatēs. Boskurs kundze, ja jūs vēlaties tiešām ļoti precīzi jautājumu, tad lūdzu 30 sekundes jums šim jautājumam. Lūdzu, uzdodiet jautājumu tieši, lai Kaljo kungam vēl ir laiks atbildēt. No, I didn't want to ask a question to Mr. Nē, es nevēlējos uzdot jautājumu Kaljo kungam. Es nesaņēmu atbildi uz saviem jautājumiem no komisijas, tādēļ es cēlu roku skaidrs. Jāgaida tāda bildi no komisijas, tad es ierosinu ķerties pie rakstiskām procedūrām, tad jūs saņemsiet pilnu paskaidrojumu. Paldies, tā vienmēr ir tāda iespēja, bet kādēļ tad es sēžu šajā sēdē? Es šeit sēžu, klausos, uzdod jautājumus, pēc tam gaidu atbildes nesaņem tās, tad kādi jāk man piedalīties sēdēs? Vai jūs varētu atkārtot savu jautājumu komisijai? Varbūt komisijas pārstāve varētu jums īsi un kodolīgi atbildēt jums uz šo jautājumu. Mans jautājums bija tāds. Es to uzdošu nīderlandiešu valodā. Bez šī jaunā priekšlikuma ir arī grozījumi Schengens robežu kodeksam, tas taps 2006. gadā. Es sekoju šī jautājuma attīstībai. Tā kā ir nākuši klajā jauni priekšlikumi, vai tiks mainīts šīs Schengenas robežu kods, kas tika izstrādāts 2008. gadā. Otrs jautājums bija par tehniskajām pārmaiņām. Tā tad ir ļoti daudz kustības šajās jomās. Otrs jautājums bija par to, kā komisija nodrošinās to, ka dalību valstis – neizmantos kā aizbildināšanos to, šo jauno sistēmu, lai neko nedarītu uz savas robežas, jo vienmēr paturēs prātā to, ka vienmēr būs iespēja ieviest atkal robežu kontrols. Homērs kundze, es atvainojos, Mos Hamers kundze no komisijas, vai jūs varētu īsi atbildēt šiem jautājumiem? Jā, paldies! Es nāku no blakus reģiona, bet ne no tā, ko jūs nosaucat. Jā, komisijas priekšlikumi, kas tika piedāvāti 2011. gada martā, bija tehniskie grozījumi. Šobrīd mēs runājam par politiskajiem grozījumiem. Vienīgā pārklāšanās ir tā, ka 2006. gadā Schengens robežu kodeksā uh, piedāvātās idejas tagad tiek adaptētas ņemot vērā Lisabonas līgumu. Marta priekšlikums ir atcelts, un mēs tagad atkal iesniedzam to no jauna. Uh, jāsaka, ka šie jautājumi lielākā mērā ir procedurāli, un tur nav nekādas pārklāšanās vai pretrunu. Atbildot uz, uz jūsu otro jautājumu par to, ka dalība valsts nesargās savas ārējās robežas, Atbildi ir tāda, ka visas dalībvalstis saņems tehnisku finansiālu atbalstu un robežu kontrolas pagaidu atjaunošana būs tikai galējais solis, ko mēs izmantosim tikai ārkārtas gadījumos. Paldies! Paldies Molshamers kundzei, kas uzstājās komisijas vārdā. Paldies, ka palīdzējāt mums rast atbildes un paldies, ka bijāt arī tik ļoti īsi un kodolīgi. Tālāk, nākamais darba kārtības punkts numur 7 - publiski piekļuva Eiropas parlamenta komisijas komis un uh, padomas dokumentiem. Referenci Kašmenkungs. Jūs visi atcerēsieties, ka 2008. gadā bija komisijas priekšlikums, 2009. gadā parlaments pieņēma grozījumus, tad stājās spēkā Lisabonas līgums. Pēc tam tapa otrā versija mūsu ziņojuma projektam. Kašman kungs joprojām bija referents. Viņš mums stāstīs, kas ir noticis eh, pa šo laiku. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 10. oktobrim. Tas jau ļoti drīz. Mēs balsosim par šo ziņojumu komitejā novembrī. Kašman kungs dod vārdu jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vispirms zināt, cik ilgi mēs runāsim par šo jautājumu saskaņā ar darbu kārtību pusgadu, pusstundu. Taču šis nav pēdējais darbu kārtības jautājums. Un tādēļ es būšu pateicīgs, ja jūs runāsiet pēc iespējas īsāks. Mēs visi būsim pateicīgi. Labi, paldies. Es būšu tikpat īsts, kā jūs atbild uz manu jautājumu. Jūs jau pareizi teicāt, ka 2008. gadā sākās darbs pie šī jautājuma. Plenāra sēdē jau ir noticis balsojums, bet galīgais balsojums pirmajā lasīmā nenotika. Mēs nosūtījām ziņojumu atpakaļ komitejai, kā tas parasti ir koplēmumu procedūras pieņemšanā. Reizēm šie jautājumi ir grūti pieņemami kopš tā laika nekas nav darīts Eiropas komisijā un arī padomē. Eiropas komisija nepiedāvāja mums grozīto priekšlikumu. Taču, manuprāt, šī gada maijā komisija piedāvāja otro priekšlikumu. Ir notikušas debats starp politiskām grupām par šo priekšlikumu. Vairums politisko grupu vienojās par to, ka mēs apvienosim abus priekšlikumus. Otro iepludināsim pirmajā un tādējādi radīsim jaunu ziņojumu. To es arī centos izdarīt. Komisārs Šefkovičs uzrakstīja vēstuli prezidentu konferencē, un es arī saņēmu šīs vēstules kopiju, kas bija ļoti lēpni. Komisārs izsaka bažas par to, ka mēs grozām regulu 1049. Tik tiešām mēs to arī daram. Mēs otro priekšlikumu sapludinām ar pirmo. Komisārs uzskata, ka mums vajadzētu grozīt tikai mūsu otru, ot, tikai komisijas otro priekšlikumu, kas ir tapis pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Vairums politisko grupu uzskata, ka tas nebūtu pareizi un arī nepiedodam tas būtu. Kā gan mēs varētu paskaidrot pilsoņiem, ka esam padavušies, esam atteikušies no vienīgās politiskās iespējas grozīt regulu 1049? kas attiecas uz parlamenta rezolūcijām, kas ir tapušas sākot ar 2006. gadu. Un arī savulaik tapas Argentīnija Haltena ziņojums, kuru parlaments ar lielu balsu vairākumu pieņēma šī gada septembrī plenārsēdē. Mēs sazinājāmies ar juridisko dienestu. Runājot par šo te jautājumu 15. Lisabonas līguma 15. panta 3. apakšpunktā. Komisija uzskata, ka tas ir ļoti svarīgi to iekļaut regulā, lai šī regula būtu efektīva un darbotos attiecībā uz visām aģentūrām, kuras ir izveidotas Eiropā, piemēram, Eiropas centrālā banka, Eiropas kopiena tiesa, Frontex un tā tālāk un tā joprojām. Mēs eh, lūdzām parlamenta juridiskajai komiteja juridiskam dienestam sniegt atzinumu šajā jautājumā. Juridiskais dienests teica, ka 15. panta 3. un 4. apakšpants jau tagad tieši rada juridisko pamatu tā, lai, tam, lai iestādes, struktūras un aģentūras rīkotos saskaņā ar likumiem un noteikumiem par piekļuvu dokumentiem. Bez tam juridiskais dienests saka vēl kaut ko ļoti, ļoti svarīgu priekšsēdētāju. Viņš saka, ka 44. panta. Parlamenta reglamenta 44. panta 4. apakšpunktā ir teikts, ka ja ir divi vai vairāk priekšlikumi, kas nāk no komisijas un visām dalību valstīm ir vienāds, eh, vienāds mērķis, un šie priekšlikumi tiek iesniegti īsā laika posmā Eiropas parlamentam vai vienlaicīgi, tad parlamentam tie ir jāizskata vienā ziņojumā. Atbildīgajai komitejai ziņojumā ir jānorāda, uz kuru tekstu attiecas grozījumi, un parlamenta komiteja ir jāraksta eh, šis ziņojums par visiem tekstiem, kas skar šo likumdošanu priekšsēdētāja kungs, tas arī ir pamats, mūsu manai, kā referentrīcībai. Es esmu saņēmis 53 grozījumus, ne, es esmu sarakstījis 53 grozījumus, kas ir izdalīti visiem deputātiem visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Pamatojoties uz Sargentīni Hautals ziņojumu, es savulaik solīju, ka es mēģināšu atkārtot to, ko iebalsojam šajā ziņojumā. Es arī jums piedāvāju korelācijas starp šīm abām pozīcijām. Un kā šie 53 grozījumi attiecas uz tiem 50, 43 no 53 maniem personiskiem grozījumiem pilnībā ievieš Sargentīni Hautels ziņojuma rekomendācijas arī manā ziņojumā. Līdz ar to ievad vārds beigšu, gribētu tikai pateikties visām politiskajām partijām, kas man atbalsta. Uh, tautas partijas pārstāvis mūsu ēnu referentu sēdē pagājušo nedēļu. Nevarēja man piekrist, jo viņi ir nobžījušies, ka mēs ejam pārāk tālu šajā priekšlikumā, taču es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka mēs pilnībā ņemam vērā Sargentīni Hautalas ziņojumu, tāpat arī to rezolūciju, ko parlaments savulaik pieņem šajā jautājumā. Paldies! Es paldies Kašman kungam par šo ārkārtīgi koncentrēto un ātro prezentāciju. Mēs uzklausīsim ēnu referenti Somers kundzi, bet pirms tam aicināšu izteikties komisijas vai padomas pārstāvs, ja viņi vēlētos komentēt šo ziņojumu. Lūdzu, komisijas pārstāve. Thank you. Uh... Paldies. Izteikšos ļoti īsi. Komisijas viedoklis atšķiras no referenta tikko teiktā par regulas 15. panta 3. apakšpunkta punktu. Komisija vēlas pārējos grozījumus atstāt uz vēlāko laiku, ņemot vērā 2008. gada priekšlikumu. Komisija uzskata, ka mēs tūlīt pat varam ieviest minimālās līguma prasības, paplašinot esošās regulas aptvērumu. Un tad otrajā posmā varētu runāt par tālākiem grozījumiem. Vi, komisijas viceprezidents Šefčevičs to jau teica parlamenta deputātiem plenārsēdē, kad runāja par Hautals Sargentīniju ziņojumu, un to viņš min arī savā vēstulē prezidenta konferencē. Es negribētu komentēt grozījumu saturu šobrīd. Paldies, vai Polijas prezidentūra vēlas komentēt situāciju? Nē, tādā gadījumā aicināsim deputātus izteikties. Sāksim ar ēnu referentiem Zomerskundzu. Danke, Herr Vorsitzende. Paldies, priekšstādātāja kungs. Sākumā vēlos norādīt uz uh, sekojošo. Pamatojumā referents raksta, ka visas politiskās grupas ir piekritušas, ka otrais komisijas priekšlikums tiek integrēts pirmajā. Un uh, runājot tagad par sastādīto ziņojumu, ir tā, ka mana politiskā grupa skaidri ir teikusi, ka mūsu politiskā prioritāte ir tik ļoti ātri regula saskaņot saskaņota ar eh, Eiropas kopienas tiesas prasībām, cik vien iespējams. Un, nu, tas ir kas cits. Mēs domājam, ka mums vajadzētu sākumā ar otru komisijas priekšlikumu strādāt un pirmo priekšlikumu varbūt vēlāk izskatīt. Un līdz ar to es eh, pievienojos eh, mūsu AFCO lietu komitejas viedoklim un arī tajā ir teikts, ka 2008. un 2011. gada komisijas dokumenti ir divi paralēli normatīvie uh, procesi. Jā, nu labi, ir arī juridisks um, dokuments un uh, ekspertīze, un esmu nedaudz piesardzīga, ļoti augstu vērtēju jurists, bet nu Vācijā saka tā un drīzāk, ka. Uh, citās valstīs domā arī savādāk. Nu, mēs sakam tā, ka tur, kur ir divi juristi, tur ir pieci viedokļi. Piekrītu arī uh, komisijas vicepriekšsēdētājiem Šefkovičam. Tā ir uh, eh, izpratnē, ka Kašman ziņojumā ir vairāki tādi punkti uh, minēti, uh, kuros ir uh, runa par um, sabiedrības tiesībām iegūt pieju. Uh, Mm, dokumentiem, un mēs redzam, eh, kā politiskā grupa arī ir, um, redzam problēmas, piemēram, starp institūciju um, vienošanās tekstiem vai arī ombuda uh, statūtiem. Nu, ne visu kopā var šajos normatīvajos aktos uzreiz iedot. Vēl par konkurētspējas problēmām runājot, datu aizsardzību un uh, privātu uzņēmumu datu aizsardzību. Nu, mēs vienmēr esam par to rūpējušies Eiropas parlamentā. Iet runa par tā sauktajām intelektā īpašumtiesībām, un šeit vajadzētu būt ļoti uh, uzmanīgiem ar publikācijām. It īpaši domājot par to, ka nākotnē tiek runāts par uh, to, ka dati tiek pieprasīti no komisijas, dokumenti ir ļoti apjomīgi, un uh, starp 10 un līdz 50 tūkstošiem lapspūs apjomīgi dokumenti tiek pieprasīti. Tas ir milzīgs daudzums, bet nu netik daudz arī pat par teksta apjomu, bet arī par saturu jārunā. Un es domāju, ka šeit varbūt vajadzētu tādas noteikts um, noteikums, īpašas noteikums izveidot, uh, lai aizsargātu konkurētspēju un nodrošinātu godīgus apstākļus. Jaunais ziņojums es gribu no. Uh, uzsvērt arī to, ka ir ļoti labi aizsākuma punkti, mēs nekad to neesam aizstrīdējuši. Bet, nu, faktiski ir tā, ka jaunajā ziņojumā mm, situācija tāda, ka tas ir tikai nedaudz īsāks par līdzšanējo, bet, bet, nu, manā skatījumā tādi kosmētiski labojumi ir veikti, un referents visdrīzāk nemaz nebūs pārsteigts, jo ēnu referents sēdē par to runāja, koordinātors sēdē arī par to runāja. Uh, Manā skatījumā lielākā problēma ir tāda, ka nav uh, definīcijas. Nu, kas ir do dokumenti, kas ir konfidenciāli dokumenti? Šajā ziņā nekas nav mainījies. Mm, formulējumi ir ļoti neskaidri. Un tad vēl tiek uzturēta arī prasība pēc pieejas dokumentiem plašākā izpratnē, man liekas, ka tas ir tāds, nu, sarežģīts jautājums, lai tā ļoti piesardzīgi pat runātu. Tā tad eh, būtiski, ka, nu, ziņojums nav būtiski mainījies. Un, manuprāt, eh, referents ar otro ziņojumu grib piespiest eh, padomu runāt par tādiem plašiem jautājumiem, tādēļ, ka abi komisijas dokumenti tiek apvienoti, bet tas nozīmē, ka juridisks problēmas turpinātu pastāvēt. Uh, tik ilgi, kamēr uh, nav vienošanās par uh, ziņojumu. Noslēgumā. Mēs atbalstījām Hautela ziņojumu. Ar Hautels kundzi mēs visnodaļ varējām rast kompromisus, vienoties. Mēs arī gribam caurskatāmību un informāciju sabiedrībai, protams, bet nedrīkst prasīt neierobežotu pieeju, jo tas nu vienkārši nefunkcionē un tas nebūtu nemaz labi attiecībā uz dokumentiem, un bez tam uh, pastāv arī vēl um, problēma, ka juridiskie instrumenti tiek, nu, tā kā jaukti. Manā skatījumā būtiskākais ir uh, um, īstenot Eiropas uh, kopienu tiesas uh, spriedumu, kas nosaka, ka jāpārskata ir komisijas priekšlikums. Un otrajā priekšlikumā uh, šis tiesas spriedums ir ievērots, un tādēļ es domāju, ka mums vajadzētu pievienoties AFCO viedoklim un šo otro priekšlikumu skatīt kā prioritāru. Un ja tomēr, un nevis um, likt uzsvaru uz to, ka tas jāskat kopā ar 2008. gadu um, dokumentu, un tas ir vairākuma jautājums, un es varu iedomāties, kā atkal komitejā tas tiks nodots pēc balsojuma plenārsēdē, un līdz ar to, nu, mēs atkal būsim tāpat strādājuši kā līdz šim. Paldies! Paldies, un tagad ir īsts laiks debatēm. Vikstroms kundze būs pirmā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji! Mēģināšu izteikties ļoti īsi lai gan šī tēma, manuprāt, ir jāapspriež ļoti pamatīgi Eiropas parlamentā. Man liels prieks redzēt Kašmenu kungu paveikto darbu, es viņam piekrītu, viņa ambīcijās un mērķos, un varu viest viņā pārliecību un jūsos visos, ka daudzas izmaiņas, kuras ir piedāvāts Aldei, ir atbalstāms. Jautājums, kas mums jāuzdod sev ir šāds. Kam pieder šie dokumenti? Vai mums, Eiropas parlamenta deputātiem, uh, politiķiem kopumā, jeb varbūt eh, ierēģiem Eiropas Savienības struktūrās, jeb varbūt šie dokumenti patiesībā piedara pilsoņiem, jo eh, šie dokumenti ietekmē pilsoņus. Es uzskatu, ka mums visiem ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai vairotu pārskatāmību. Es ar prieku strādāšu kopā ar Kašmanu kungu, lai spērtu dažus soļus tālāk pa šo ceļu. Bet tagad gribētu sīkāk pieminēt vienu jautājumu, proti Eiropas kopienu tiesu, kas eh, šīs regulas darbības pirmajos gados ļoti caurskatām veic savu darbu, taču pēdējo gadu laikā šķiet, ka pārskatāmība ir gājusi nepareizā virzienā. Tas man ļoti satrauc. Tiesa pieļauj to, ka Eiropas komisija jāpieņem vispārēji tādu pieņēmumu, kā būtu jāregulē piekļuvu dokumentam. Eiropas komisija pati to izlemj. Tiklīdz tiek uzskatīts, ka dokuments pieder kaut kādai konkrētai dokumentu kategorijai, Eiropas Savienības iestādes var nolemt to turēt slepenībā. Un tas ir pilnīgā pretrunā ar 2001. gada regulas būtību. Tādēļ es esmu ļoti priecīgs par Kašmanu kunga priekšlikumu grozīt kategorijas grozi, komisijas grozījumu, ka dažas dokumentu kategorijas jāpatur ārpus regulas aptvērumu. Domāju, mums jāiet ir vēl tālāk. Un jāpadara par obligātu tas, ka katrai, katrs priekšlikums vai katrs iesniegums ir jāizskata atsevišķi par dokumentu pieprasīšanu. E, šodien es arī beigšu savus komentārus, taču turpināsim sadarboties. Paldies! Paldies, Vikstrēms kundze! Šis jautājums tiek apspriests. Tas ir bijis apspriests jau pietiekami dziļi pirmo reizi, tieši tādēļ, ka bija Eiropas nolēmums, tapa arī Eiropas parlamenta rezolūciju par Sargentīnī kundzes ziņojumu, kad parādījās otrs komisijas priekšlikums, un tagad ir arī Kašmana kunga otrais ziņojums. De Jonga kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu, lai nebūtu nekādu pārpratumu. Ne tikai Somers kundze ir ēna referente. Es arī esmu ēna referents pārstāv savu grupu, līdz ar to nav brīvās debats, kur deputāti izsakās tikai savā vārdā. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Bet par ziņojumu būtību. Šīs debats man nav īsti skaidrs. Mēs esam izteikušies atkal un atkal. Eirobarometros katru reizi mēs redzam, kā sabiedrība kopumā aizvien vairāk no Eiropas Savienības novēršas. Man liekas, tas ir ļoti žēl, jo Eiropā ir ļoti daudz lietas, kas būtu pelnījušas pilsoņu interesi. Ir arī tādas pilsoņu grupas, kas eh, vēlas uzņemties iniciatīvu un uzzināt kaut ko vairāk par Eiropas lietām. Viņi paši to vēlas. Tas nav Eiropas uzspiests. Viņi uzdod jautājumus, un tad Eiropas Savienība saka, nē, nē, mēs nevaram jums to stāstīt, jo tas ir noslēpums. Man liekas, ka tā ir pamata problēma, ar ko mēs sastopamies. Pilnīgi piekrītu Maiklam Kašmanam un Cecīlijai Vikstromai. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Ja mēs vēlamies, lai Eiropa uh, Eh, virzītos uz priekšu, mums ir jābūt atvērtiem pēc iespējas vairāk. Zomers kundzei taisnība definīcijas eh, šobrīd ir dažreiz tādas pārāk komplicētas, citreiz pārāk nekonkrētas. Varbūt mēs varētu iet pretējā virzienā. Daži termini, kurus mēs šeit lietojam, var tik dažādi interpretēti un tādējādi var nobloķēt informācijas izsniegšanu. Mums ir rūpīgi jāizanalizē šī te teksta redakcija un varbūt jāiesniedz grozījumi. Visumā atbalstām Kašman kunga ziņojumu. Ir vēl divi jautājumi, kurus esmu minējis agrāk un par kuriem mēs esam debatējuši. Esmu nedaudz satraucies par to, kādas izmaksas saistīsies ar šīm te izmaiņām. Varbūt vajadzētu no politiskā viedokļa tās izvērtēt. Un otrkārt, problēma par to, ka pilsoņiem ir jābūt ļoti precīziem pieprasījumu iesniegšanā. Es domāju, ka nevajadzētu pārspīlēt šo te uh, precizitāti. Ne jau visi pilsoņi zinās, kāds ir dokumentu numurs, viņi varbūt pat nezinās, vai dokuments eksistē. Un vienalga būtu jāļauj pilsoņiem uzdot jautājumus, un mums iestādēm būtu jāsniedz atbild. Bet visumā priekšsēdētāji jāsaka, es esmu dziļi gandarīts ar re, par referenta paveikto darbu. Gribu viņam novēlēt ļoti daudz uh, spēka un veiksmas tuvāko mēnešu laikā. Paldies! Alfano kundze, arī jūs esat ēna referenta, kas pārstāv Alde grupu. Paldies, Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties um, kolēģim Kašmanam kungam par paveikto darbu, kā arī par caurskatāmību, un uh, viņš ir aktīvi strādājis, lai uh, iedzīvotājiem garantētu pieeju dokumentiem. Ja mēs nespēsim dot nedzīvotājiem iespēju uzzināt, par ko mēs šeit runājam, kādas likumas pieņemam, par ko vispār diskutējam, tad, ja to nespēsim, tad nebūs nekādas demokrātijas. Un tad pastāv arī tādi riski, ka pilsoņu vērtējums par mums saruks. Cilvēkiem aizvien vairāk apnīk politika <clears throat> pēdējo vēlēšanu um, laikā tas tika pierādīts, es uh, atbalstu to, lai um, mēs ehm, paustu viedokli par abiem komisijas uh, priekšlikumiem. Caurskatāmība ir ārkārtīgi nozīmīga arī, lai cīnītos pret uh, korupciju. Es pati esmu um, referente jautājumā par organizētās noziedzības apkarošanu Eiropā. Pagājušajā nedēļā Strasbūrā mēs esam pieņēmuši dokumentus arī komitejas sēdē. Ļoti daudz nodaļas uh, ir veltīts korupcijas uh, apkarošanai, un arī es iesniegšu grozījumus, lai parādītu un nodrošinātu to, ka var izsekot, kā tiek izmantot Eiropas līdzekļi, un domāju, ka caurskatām pieeja dokumentiem ir absolūti nepieciešama pilsoņiem, un tā ir laba iespēja parādīt, kā Eiropa tiek pārvaldīta un ka tas notiek pilsoņu interesēs. Maikls zina, ka ALDE politiskā grupa viņu atbalsta. Paldies! To... Intveldes kundze, un pēc tam dosim atkal vārdu Kašman kungam. Paldies! Priekšsēdētē man ir divi komentāri. Pirmkārt, Zomers kundze teica, ka nedrīkstētu būt neierobežotas pieejas dokumentiem. Man liekas, ka neviens neko tādu nav licis priekšā. No prakses un pieredzes mēs zinām, ka valdības ļaunprātīgi izmanto konfidencialitātes noteikumus. Ne jau tādēļ, lai aizsargātu kaut kādas vitāls intereses, bet tādēļ, lai piesaktu tās lietas, ko viņi ir darījuši gluži nelikumīgi. To mēs redzējām, piemēram, CIP. Uh, pilsoņu nodošanas atgadījumiem, eh, padomāsim par Wikileaks, kas, lai arī ko mēs par viņiem domātu, viena daļa no dokumentiem, kas tika izsludināta kā konfidenciāli, varbūt tāda arī bija, taču liela daļa no šiem dokumentiem vienkārši slēpa valdības nelikumīgo darbību un kļūdas. Otrakārt, gribētu minēt konkrētus reālus piemērus, kas ir saistīti ar nākamo darba kārtības punktu, proti ar priekšlikumu Eiropas um, teroristu finansēšanas izsakošanas sistēmai, SWIFT šo te programmu. Jūs zināt, ka ir noslēgts nolīgums ar amerikāņiem par banku datu nodošanu. Pirms sarunu uzsākšanas padomes juridiskā nodaļa nāca klajā ar juridisku atzinumu par to, vai šādas sarunas būtu jāsāk, vai tas ir piemēroti. Tas, ka šis dokuments vispār eksistē, man nonāca manā ausīs gluži nejauši, un es pieprasīju, lai šis dokuments tiktu publicēts, jo man likās, ka tas tieši saistījās ar nolīgumu ar ASV. Piekļuvu šim dokumentam es nesaņēmu, un, protams, tas arī netika publicēts, kaut arī man tika solīts. Tātad beig beigās es iesniedzu šo lietu tiesā, tā tur arī atrodas Eiropas kopienu tiesā. Padomu sākotnēji izmantoja tādus argumentus, ka viņi nevarēja publicēt šo dokumentu, jo tas nevajadzīgi traucētu sarunām ar ASV, un tas kaitētu mūsu attiecībām ar ASV, tādēļ mēs nevaram publiskot šo dokumentu. Es nedomāju, ka tas ir pamatots arguments. Interesantā kārtā pagājušo mēnesi, kad notika uzklausīšana par šo jautājumu, padomu nāca klajā vēl ar vienu attaisnojumu. Viņa teica, mēs nevaram šo lietu publicēt tādēļ, ka šobrīd ir priekšlikums radīt Eiropas teroristu finansēšanas izsakošanas sistēmu. Eh, tādēļ šim te iepriekšējiem dokumentam joprojām jāpaliek slepenam. Nu, demokrātijas apstākļos, es domāju, ja ir informācija, kas tieši attiecas uz normatīvo aktu, tad tai jābūt nevis konfidenciālai, bet publiski pieejamai. Pilsoņiem ir tiesības to zināt, kā mēs šeit Eiropas komisijā, Eiropas parlamentā varam spriest par komisijas priekšlikumu, ja ar to tieši saistīta informācija mums tiek slēpta. Lūk, šādi. Uh, šobrīd tiek izmantoti uh, konfidencialitātes noteikumi Eiropas Savienībā. Es domāju, ka tā ir ļaunprātīga to izmantošana. Paldies! Un tagad aicināšu izteikties Kešmenu kungu kā referentu nobeigumā. Paldies! Man varbūt vajadzēja norādīt to jau iepriekš. Somers kundze atsaucās uz vicepriekšsēdētāju komisijā Šefkoviču kungu. Viņa teica, ka piekrīt viņam, ka grozījumu uz ko es izmantoju savā ziņojumā, iet tālāk. Bet es tikai gribētu teikt, ka Šefkovičs 28. septembrī uzrakstītajā vēstulē saka, ka mans iepriekšējais ziņojums, uz to viņš arī atsaucas, tas pēc tam tik tālāk atjaunināts, un visi tie grozījumi, par, uz ko viņš atsaucas, šobrīd esot lieki. Bet viņš būtu varēs atsaukties, atsaukties uz man jaunākā ziņojuma versiju, kas ir pieejams internetā jau no 1. septembra. Turklāt te gribu arī norādīt, ka attiecībā uz tā saukto pielāgošanos Lisabonas līgumam nesam saņēmuši nekādu Eiropas kopienas tiesas nolēmumu. Nē, tāda nav bijis. Un tāpēc teikt, ka tas mums ir jādara, lai atbilstu kopienas tiesas nolēmumam, manuprāt, ir vienkārši nepareizi. Piekrīt Somers kundzei tajā, ka juridisku atzinumu ziņā skaidrības, protams, nav. Pats neesmu jurists, bet, ja man tiek, ja man tiek, tiek iesniegts juridisks atzinums, es to ņemu vai nu vērā, vai nu neņemu vērā. Bet pilnīgi noteikti tādējādi izvēlos tālāku politisko virzienu. Tas ir tas, ko dara arī šajā gadījumā. Nu, interesanti gan tas, ka mūsu juridiskais dienests piekrīt tai nostājai, ko es ieņemu, bet es biju gatavs izmantot politisko lēmumu vienalga, eh, vai tas būtu vai nebūtu atbilstīgs manai pieeja, jo mēs šeit runājam par politiku, par saiknēm ar dažādiem jautājumiem, par tiesībām, par to stiprināšanu Eiropas kopienu tiesas jurisprudents, par to, ka tas viss notiek saskaņā ar rezolūcijām, ko pieņēmām mūsu pašu parlamentāru lielu vairākumu. Realtāte ir tāda, ka tas mums ir jāizstrādā regulā. Un tieši tā, kad Jonga Vikstrēms kundze teica, jācenšas šobrīd to attiecīgi paskaidrot arī pilsoņiem. un De Jongam un Somerskundzei varu teikt, ka, nu, ja atsevišķā pieejā es varbūt neesmu izteicies pietiekami skaidri, tad varu jums tikai teikt, ka esmu gatavs ar jums sadarboties, lai nodrošinātu skaidrību visā šajā jautājumā. Es zinu, ka vienmēr būs brīži, kad mēs, eh, kad ne, nebūsim viensprāts un tam līdzīgi, bet mēs varam visi apsēsties un domāt par to, kā situāciju uzlabot. Somerskundze. Es neteicu sākumā, ka visas politiskās partijas ir to atbalstījušas. Nē, nē, es teicu, ka vairākums politisko partiju. Un tieši minēju faktu, ka jūs esat no tautas partijas, no tautas partijas, kas nav eh, pievienojusies manai pieejai, ir distancējusies no tā. Tātad to es tikai gribēju pateikt vēl. Piespiežot sarunu uz sarunām, eh, ja es to daru, lieliski kādam taču tas ir jādara jau līdz šim. Viņi vienkārši ir sēdējuši, rokas klepīs alikuši un nav uzsākuši šādas sarunas. Uh, šī pre, automātiskā dokumentu uzskatīšana par uh, slepeniem nav pieņemama. Nē. Mums ir jāpiemēro regula, no tās nedrīkst būt izņēmumiem, un te es atsaucos īpaši uz ceturto pantu. Respektīvi, dokuments ir jā, jāizskata, jādomā par to, cik ilgā laikā tas ir pieejams. Ja tas nav pieejams publiski vai to nevar padarīt publiski pieejam, jo, protams, ir izņēmumi, tad tādā gadījumā ir jānodrošina cita veida procedūra. Ir jādomā par to, kā atspoguļos sabiedrības intereses. Nu, tad mums tas attiecīgi ir arī jāpaskaidro. Nedrīkst automātiski prezumēt dokumentus par slepeniem. Nu, tā, tāds ir tas jautājums. Jā, ir, ir problēmas arī ar definīcijām jo es domāju, ka Es domāju, ka būtu lieliski, ja mēs varētu nodrošināt vienotu portālu, kur varētu vienkārši nu, iedrukāt dokumentu nosaukumu vai kādu vārdu, un tad saņemt visus dokumentus, kas ar to attiecīgi ir arī saistīti. Un tad pilsoņi varētu lūk, meklēt šo informāciju, rokāties pa dažādām interneta vietnēm un saņemt piekļuvi dokumentiem, nu vai tie būtu pilsoņi, žurnālisti, NVO, pilsoniskas sabiedrības pārstāvji, un nu, tā tālāk. Piekrīt Sofijai arī, kad viņi runā par savu pieredzi attiecībā uz piekļuvi dokumentiem. Esmu bijis līdzīgā situācijā attiecībā uz dolīgumiem, kas veido taču pašu pamatu tālāk tiesību aktu pieņemšanā. Mums bieži vien šī piekļuva ir liekta. Un pats uzsitot sev uz pleca, es varu teikt, ja 2001. gadā parlaments sākotnējā regulā nebūtu iekļāvis prasību pēc iestāžu nolīguma par piekļuvi dokumentiem parlamentu pusē, tad tādā gadījumā tad nostāžu, no, iestāžu nolīgums varbūt vispār nekad nebūtu ticis pieņemts. Es gribu teikt paldies komisijas pārstāvjiem. Esmu gadu gadiem strādājis ar viņu kopā, milz, pilnībā respektēju viņu darbu, bet tāpat laikā šajā komitejā atceros iepriekšējos grozījumus, kas attiecās uz Eiropas Savienības e, darbību regulēšo līgumu, īpaši 50. pantu, mums toreiz teica, ka šādi grozījumi nav nepieciešami ka viss šis jautājums par Lisabonu tiks risināts, es tagad neatceros gluži precīzi formulēm, bet kā pielikums. Bet tagad iedomājieties, ja Lisabonas pielāgošanas process bija tik svarīgs, tad kāpēc komisija nogaidīja 18 mēnešus, lai, lai runātu par šo jautājumu? Bija taču skaidrs, ka parlaments arī tomēr tik ātri nespēs padomu piespiest uz sarunām. Un es gribu atgādināt padomē un citiem parlamentāriešiem šeit, ka mēs esam tieši vēlēti tautas pārstāvjumi. Mums šis darbs ir jāveic līdz, eh, kā, kā līdz eh, leģislētoram. Un mēs nedrīkstam izvēlēties eh, tikai tos gadījumus, kad mums tas patīk, un tad tikai aizstāvēt šos, šos jautājumus. Nē, Lisabons līguma mums ir piešķirts jaunas līdzlēmumu pieņemšanas jomas, koplēmumu pieņemšanas jomas, un mēs uh, nedrīkstam no tā atkāpties. Nu, es, jā, mhm. es eh, kļūstu emocionāls, un nu, droši vien tāpēc, ka manas vidusjūras iedzīvotāji asins uzsit vilni šeit. Paldies! Paldies Kašman kungam! Yes. Because... Jā, paldies. Es atvainojos, ka mums šīs diskusijas tik īsas, jo tas ir priekšpēdējais darba kārtības punkts. Mums vēl koordinators sanāksme paredzēta. Vienmēr saņemam sūdzības par to, ka laiks netiek ievērots attiecīgi un tā tālāk, un tāpēc gribu arī tālāk runātājs izteikties īsi. Streichen. Jā, nu pavisam īsi. Vēlreiz pasvītrošu. Nu neiet runa par to, ka Mm, publikai netiek sniegti dokumenti. Visā Eiropā ir parlamentārā de, de, demokrātija, ir ievēlēti tautas pārstāvi, vietējie pārstāvi, reģionālajie pārstāvi, reģ, Eiropas parlaments. Sēžu dokumenti ir pieejami. Un tieši šajā parlamentā internetā visas sēdes var um, redzēt. Es neredzu nevienu citu parlamentu, kurš būtu tik caurskatāms kā šis Eiropas līmenī. Uh, Bet runa iet par to, jā, viena no kolēģiem liberāļiem teica, uzticība var tikai tādu lielu caurskatāmību, un korupcija arī tikai tādu caurskatāmību var apkarot. Jā, es arī esmu pret. Un uh, es, piemēram, um, to domāju, kā ar lobby reģistru to varētu darīt. Es pats savā lapā esmu lobby reģistra uh, publicējusi pieredzi ļoti pozitīvu, un to var tikai visiem ieteikt. Bet es domāju, ka mums mums un Eiropas institūcijām nevajadzētu uh, ļaut pārmest, ka nav caurskatāmības, jo ir tādas procedūras, kuras netiek, nevar uh, viss, nu, tā publiski skatīt. Ir tādas lietas, kas jāatstāja dalību valstu ziņā, ko viņas ir gatavas publicēt un ko ne, un nevar tā principāli pateikt, ka tikko kā dalību valsts kā padoms um, dalībnieks darbojas, visam jābūt atklātam. Es gribu to pateikt. Es domāju, ka mēs šeit ļoti caurskatām runājam, jā, do, vēl ko labāk var darīt, jā, jā, ievēro Eiropas kopienties nolēmums, jā, tā tas ir. Um, caurskatāmības principi jāpiemēro Lisabonas līguma īstenojumam, jā, bet uh, mums. Uh, Nevajadzētu domāt, ka viens ir par lielāku un cits par mazāku uh, caurskatāmības pakāpi, jo tas tad būtu tikai populisms. Paldies, Zomers kundze. Bet nu neatsāksim tagad debats, lūdzu. Kašman kungs, protams, ka jums ir tiesības uz galavārdiem pēc viņas uzstāšanās, bet lūdzu izsakieties īsi. Es tikai gribēju pārliecināties, lai tas parādās protokolā. Jā, referendam ir galavārds. Es piekrītu daudz kam no tā, ko teica Zomers kundze. Un nu, viņi vienkārši pauda, protams, savu viedokli, kā reakciju uz pārējo referentu viedokli par to. Es nezinu, bet atgriežos pie savas sākotnējas nostājas, respektīvi, tas ir mūsu ziņā. Ja kāda iestāja nevēlas iesaistīties sarunās, tad mums ir iespējas izmantot visas mūsu uh, institucionālas un politiskās pilnvaras un instruments, lai pārliecinātos, ka šī otra iestāde uz sarunām tomēr beigās iziet. Paldies, paldies, ka izteicāties īsi, saka Lopes Agilars. Bet gribēju vēl tikai visiem atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 10. oktobrs un balsojums notiks novembrī. Nekādas kavēšanās. Lūk, nu, klāt ir Prības kungs, un viņš runās par Eiropas teroristu finansēšanas izsekošanas sistēmu programmu, kā iespējamu tālāku risinājumu, sekojot ziņojumam no ASV un diskusijām ar ASV par šo pašu jautājumu, dosim viņam vārdu tūlīt pat. Mr. Chairman, thank you very much and good afternoon, ladies and gentlemen. Paldies, priekšsēdētāji, labdien, dāmas un kungi. Es saprotu, ka jums ir maz laika un tādēļ runāšu īsāk nekā sākotnēji bija domājis. Jūsu priekšā ir paziņojums, ko mēs eh, uzrakstījām pēc tam, kad bija notikušas debates, pieņemot Eiropas Savienības un ASV TFTP nolīgumu pagājušo gadu un arī ņemot vērā dažādās deklarācijas, kas tika izteikts un paziņojums par šo jautājumu. Ja mēs domājam par Eiropas teroristu finansēšanas izsekošanas sistēmu, tad ir jāņem vērā divi pamata apsvērumi, kā tādas vadlīnijas. Pirmkārt, kāds instruments mums ir nepieciešams Eiropas līmenī, ja mēs vispār par tādu domājam, lai varētu cīnīties pret terorismu. Un otrkārt, kā mēs varētu ierobežot to personu datu apjomu, kas tiek nodota trešajām valstīm. Mūsu paziņojumā mēs detalizēti aprakstām galvenās funkcijas, kādas varētu būt izsakošanas sistēmai, un arī galvenos principus, kas jāņem vērā, izvēloties daž, vienu no dažādiem variantiem datu aizsardzības standarti, datu drošība, datu uzglabāšana ir aprakstīta šeit. Tāpat arī uzsvērts, ka jebkurā no variantiem ir jāizmanto pēc iespējas vairāk esošās struktūras. Šajā paziņojumā uzsvērts, ka mums noteikti arī budžeta taupības apstākļos ir jādomā par to, lai šī schēma būtu taupīga. Šī schēma nedrīkstētu būt pārlieku dārga. Tā nedrīkstētu uz, absorbēt pārāk lielus budžeta resursus sevī. Nu, un, protams, mēs mēģinājām aprakstīt arī vēl vienu pamatjautājumu, proti šīs te sistēmas darbības aptvērums un vai šie dati var tikt izmantot tikai terorisma apkarošanai, jeb varbūt arī vajadzētu izmantot tos citu nopietnu noziegumu aps, apkarošanai. Šie ir jautājumi, kas vēl ir apspriežami. Mēs savā paziņojumā arī piedāvājam trīs dažādus risinājumus, kā šo schēmu veidot. Mēs atsakāmies no tādas schēmas, kas būtu tikai Eiropas Savienības schēma vai tikai dalību valstu pieeja. Galvenais pamatjautājums, kas būs izšķirīgākais, e, būs jārisina kopā ar jums un ar dalību valstīm. Un vai šāda schēma vai šāds risinājums vispār ir nepieciešams? Vai ir vajadzīga Eiropas teroristu finansēšanas izsakošanas sistēma Eiropā papildus tai sadarbībai, kas mums ar citām valstīm? Šis paziņojums ir kā pirmais solis, nekas vairāk. Mēs neveidojam e, šādu te jaunu mehānismu. Mēs vienkārši vēlamies veikt ietekmes novērtējumu. Un, uh, pēc tam tad arī mēs izteiksim secinājumus, kas komisijai būtu jāpietāvā un kas nē. Šis ir tā, tad šī ir agrīna stadija debatēm par šo jautājumu, un jums izglītajos materiālos jūs redzēsiet plašāku skaidrojumu. Paldies! Paldies Prības kungam, ka jūs eh, tik strauji devāties pie lietas būtības. Pirmais izteiksies Alvaro kungs, lūdzu, referent. Paldies! Es zinu, ka mums ir laika ierobežojums. Bet nu gribu rēģēt uz pāris punktiem. Pirmkārt, konkrēti attiecēties uz tā, ko Prības kungs teica pēc nepieciešamības jautājumu runājot. Nu, ir dažādi skatu punkti. Politiska iekrāsa. Vienmēr var teikt, ka mums ir nepieciešama mūsu pašu sistēma. Mums jāizvērtē pašiem savs, um, savi dati, nevis atstāt visu ASV ziņā. Un arī neskatoties uz komisijas izvērtējumu. Un, uh, Dažkārt ir arī atšķirīgi viedokļi, dažkārt situācija neattīstās tā, kā vajag. Ir tīpaši skatoties uz tiesisko pusi, tad, kad runiet par tiem, ko šī uh, noteikumi skar, runājot, piemēram, par datu dzēšanu. Un, piemēram, jau Vācijā uh, gadu skata mūsu prasība par datu dzēšanu. Un aizvien vēl nezinu, ko kolēģi uh, Atlantijas okeāna otrā pusē zina, mēs esam vienu pieprasījumu iesnieguši. Un bez tam ir dažādas domas um, frakcijās, ka vienošanās koncepta frakcijām ir tāda, ka masu dati, to nodošana ASV vidējā un ilgtermiņā nav mūsu vēlme. Mēs mūsu uh, dati mūsu pilsoņu datus varam jā, uh, izskatīt, un mūsu pilsoņi ir um, īpašnieki datiem par sevi. Un vēl jautājums um, par nepieciešamību. Ja kāds grib tādu, nu, tādu ļoti vērtīgu pienesumu dot, tas tur ir iespējams, bet tad Eiropas parlamentam bija iespēja norādīt uz to, ka mēs gribējam uh, datu um, vākšanas sistēmu, jo neviens nav runājis par tādu uh, TFTP. Ir tādas frakcijas, kas to vēlas, es zinu, bet norādīšu, ka rezolūcijā par tā saukto TFTP nolīgumu un pavadošajos tekstos nekad nav bijis runa par pašu TFTP. Un es domāju, ka lielākā daļa frakcija arī. Es negribētu um, slēgt derības. Domāju, ka viņi nevē, nevēloties pašu TFTP. Jautājums ir par uh, datu arī vēl uh, uzkrāšanu vākšanu. Un par um, programmatūru, nu, tas ir tāds ierobežots jautājums. Uh, Un dažreiz arī SES2 programmatūra a, ir saistīta ar programmu. Tagad par aptvērumu. Pilnībā atbalstu jūs teikto. Jūs teicāt, ka terorisms ir šī joma, un pamatjautājums ir cilvēku tirdzniecība, narkotiku tirdzniecība, robežu ķeršojošā noziedzība un organizētā noziedzība. Tie noteikti arī ir tādi smagi noziegumi, kurus varētu apkarot. Citi kolēģi arī grib uzstāties. Es gribētu teikt, ka es vēlētos, lai arī cik um, augstu vērtēju jūsu vēlmes un komisijas darbu, ka šīs trīs iespējas, tas, nu, būtībā ir uh, tuvu tam, ko parlaments lūdz. Mēs uh, grib. Un e, izšķirošs jautājums, kādu juridisko bāzi jūs izvēlēsieties? 16 vai um, 78. jeb arī vēl nav tādas īstas skaidrības par to, kur vēl vēsieties izmantot. Paldies! Paldies! Tagad uzklausīsim ēnu referentu Sīpels kundzi. Paldies! Arī es uzdošu pāris jautājumus un uzstāšos īsi. Esmu pārsteigta par prības kunga jautājumu, vai tas vispār mums ir vajadzīgs. Jā, nu daudz deputātu parlamentā ir prasījuši šādu pašu mūsu pašu iespēju Eiropas Savienībā un piekristai, jo tas ir vienīgais pasākums, ar kādu mēs var, no, varam novērst to, ka masveidā dati tiek nodoti ASV. Tas ir ļoti būtisks punkts, un šis jautājums un tā uzdošana vispār manā izpratnē nav saprotama. Kas man traucēja vairākos komisijas priekšlikumos ir tas, ka mm, jūs ejat tālāk par mandātu. Mēs teicām ļoti skaidru aicinājumu gada laikā uh, sagatavot priekšlikumu, tas līdz šim nav sagatavots un tikai tiek diskutēts par lietām, par kurām nekad neesam gribējuši diskutēt. Mēs ne neesam nekad gribējuši doties tālāk par Swift nolīgumu un tagad it kā esot jādiskutē, vai mēs terorisma apkarošanu tikai gribam ietvert, ja arī cits jautājums. Uh, Nu, tas ir papildus vai tālāk par tiem jautājumiem, kādus uzdevām, un šo diskusiju negribu atkal atsākt šajā vietā par direktīvu jautājums par to, vai mums ir nepieciešama jauna sarežģīta iestāde, jauna ēka, jauna uh, kompjūteri. To varētu savādāk atrisināt, jo nu, firma Swift ir tā, kas tagad datus nodod tālāk. Es varētu iedomāties, ka programmatūra ir Swift rīcībā, bet pieeja datiem, datu. Uh, izmantošana, izvērtēšana ir tā organizēta, ka tikai ES um, iestāžu pārstāvi klātbūtnē šādi dati var tikt uh, izsekot un izvērtēti. Uh, uh Datu ekstrakcija bija mūsu um, priekšnoteikums un strādājām virzienā, lai masveida datu nodošana ASV tiktu novērstēt. Un mums ārkārtīgi ātri jāstrādā, lai rastu risinājumu, nevis uh, vienkārši ris, uh, um, diskusijas šeit uh, aizsākt. Paldies, Albrecht kungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. <clears throat> Es uh, ļoti uzmanīgi izlasīju paziņojumu un Prības kungs uh, runāja arī par to, ka budžeta apsvērumi ir ļoti nozīmīgi, ka par to ir jādomā. Tādēļ uzdevu jautājumu, vai komisija ir domājis par to, kādēļ tā visu laiku izstrādā dokumentus, kurus it kā neviens nav pieprasījis. Un arī tas, manuprāt, ir nu, tāds budžeta jautājums. Un es to tik ļoti skaidri saku, tādēļ, ka šeit ir nu, tāda zināmas turgalvība. Mēs ļoti skaidri esam pateikuši, ka mēs nekādā gadījumā neesam interesēti eh, šādu sistēmu, kāda ir amerikāņiem ar TFTP, veidot e Eiropā, veidot tādu sistēmu Eiropā. Un SWIFT datu bankas um, datus vēlamies um, dot iestāžu rīcībā kā pakotni, lai pēc tam varētu nu, tā mērķiecīgi meklēt. Nekad nav diskutēts par kādām citām alternatīvām, tādēļ uh, šie darbi varētu atkal tikt pārtraukti un koncentrēt lūdzu darbu uz to, ko mēs lūdzām. Proti, tas ir jautājums, kā datu, uh, banku datu, piemēram, SWIFT datu banku datus varētu izmantot. Un tas ir tikai tā iespējams un arī konstitucionālās tiesas izpratnē. Uh, Uh, iespējams skatiet uh, konstitucionālās tiesas lēmumu par um, datu datu uzglabāšanu tādā veidā, ka privātais sabiedrībai uzliek par pienākumu atsevišķos gadījumos izmeklētājiem ļaut vērtēt datus. Tam varētu rast finansējumu, un man liekas, ka tas ir izdevīgāk nekā radīt savu sistēmu ES līmenī, kas vēlreiz šos datus vēlreiz uzglabātu, pārstrādātu un turētu rīcībai pieejamu. Un tas ir ļoti skaidrs uh, lēmums no mūsu puses, ka šī datu izvērtēšana, kas ir dat, uzņēmuma um, rīcībā, atsevišķos gadījumos tos var izmantot tikai balstoties uz mm, tādiem gadījumiem, kad um, ir um, pamatotas um, aizdomas. Starptautiskos nolīgumos nekad nav bijusi diskusija par to, ka nu tāds uh, priekšlikums uh, vai uh, Mm, vērtējums par politikas attīstību Eiropā būtu iespējams, bet tikai diplomātisks, starptautisks sarunas ir eh, ņemtas par pamatu. Un es domāju, ka šeit visiem būtu jābūt skaidrībā par to. Paldies, Intvelds kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka šis ir perfekts piemērs tam, kā mēs varam atmazgāt politiku visā manā Eiropas uh, politiķas karjerā. Tā ir pirmā reize, kad tik skaidrs gadījums. Kolēģi jau teica, neviens nav prasījis sistēmu. Eiropas komisija patiesībā nav izpildījusi savus līguma noteikums. Līgums, kā Sipels kundze teica, bija tāds, ka mēs vēlamies apstiprināt nolīgumu ar ASV ar noteikumu, ka gada laikā tiks publicēti priekšlikumi par sistēmu datu izņemšanai. Te ir jautājums vienkārši par datorprogrammatūru. Nekas vairāk tur nav. Mēs neprasījām šo priekšlikumu. Šis priekšlikums ir par datu ievākšanu, uzglabāšanu un procesēšanu Eiropā, datu apstrāde Eiropā. Tas ir kaut kas pavisam cits, mēs to neprasījām. Mēs prasījām kaut ko citu, un to jūs solījāt, bet mums nedavāt. Es domāju, ka šeit komisija nav uzticams partners. Bez tam būtu interesanti zināt, kādēļ, ja jums jānāk klajā ar kaut ko šādu, tad jūs ejat vēl tālāk nekā amerikāņi šobrīd iet. Jūs nevēlaties runāt par SWIFT, Ja es lasu šo priekšlikumu, tad man rodas iespējas, ka jūs vēlaties to attiecināt arī uz citām iestādēm. Tātad jūs vēlaties darīt vēl ko vairāk nekā amerikāņi dara ar personu datiem. Man šķiet, jūs bijāt šajā telpā arī tad, kad es runāju par iepriekšējo jautājumu, proti par padomes eh, juridisko atzinumu par eh, nolīgumu Swift jautājumā. Padomu pati savā iesniegumā Eiropas kopienas ties, kopienu tiesai saka, ja es prasītu, lai dokuments tiktu atslepenots, tad padome to atteiktos atslepenot, jo šis dokuments tieši saistīts ar šo jūsu jauno priekšlikumu. Ja tas ir svarīgs dokuments šīm debatēm, vai jums, Prības kungs, nešķiet, ka demokrātijas apstākļos? Vai jums nešķiet, ka tas būtu normāli, ka Dokuments, kuru padome ar komisijas atbalstu uzskata par tieši saistītu un svarīgu šajās debatēs, būtu pelnījis, lai to publicētu un nevis, lai turētu slepenībā. Es nesaprotu, kā mēs varam noturēt nopietnas debates par jūsu priekšlikumu, ja jūs slēpjat no mums būtiski informāciju. Intveld. Paldies, Intvelds kundze. Mēs gribam pateikties jau iepriekš tulkiem par tām papildus minūtēm, kas Prībiskungam būs nepieciešams, lai atbildētu uz šiem te ļoti skaidriem deputāti jautājumiem. Prībiskungs, eh, dod vārdu jums. Paldies, priekšsēdētāji, protams, pierakstīju visus šos komentārus, kas te izskanēja. Es nedomāju, vai jautājums par juridisko pamatu vispār ir eh, jāatbild uz to, ieņemam vērā pārējos jautājumus. Man liekas, ka tas laikam ir 87. pāns un nevis 16. pāns. Viss būs atkarīgs no tā, kādu risinājumu mēs izvēlēsimies Eiropai. Šīs nolīgums runā tikai par iespēju ieviest jaunu sistēmu. Mums ir jāpārdomā par iespējām šādas te sistēmas ieviešanai. Es gribētu atkārtot, ka mūsuprāt pirmais jautājums ir izdomāt, kas mums Eiropas Savienības līmenī vajadzīgs. Nav jāuzdod jautājums, kā mēs varam anulēt Eiropas Savienības ASV TFTP nolīgumu. Mēs varam domāt par to, ko mēs daram pēc tam, kad esam izlēmuši, ko darīt TFTP nolīgumu. 11. pāns tad būs ar zināmām sakām. Es pierakstīju jūsu visus komentārus. Šobrīd nevar atbildēt uz pārējiem šeit izskanējušiem jautājumiem. Paldies par uzmanību! Mrs. Infeld. Intvelds kundze, lūdzu. Atvainojiet. Pirmkārt, es kā parlamenta deputātu uzskatu, ka tas ir nepieņemam, ka jūs atsakāties atbildēt uz jautājumiem. Otrakārt, jūs teicāt, ka jūs nezinājāt, ka Eiropas parlaments ir prasījis šo te vienkāršās datu izņemšanas sistēmu. Jūs taču klausaties parlamenta debatas, tolēk jūs bijāt klāt visās mūsu sēdēs. Jūs varat izlasīt arī sēžu protokols, un tur ļoti skaidri parādās tās, ko mēs vēlamies. Es gribu dzirdēt jūsu atbildi uz man konkrētie jautājumu par dokumentu atslepenošanu. Es atvainojos, bet es šeit uzdevu jautājumu kolēģi priekšā. Nevar taču būt, ka ir tik grūti atbildēt uz šo jautājumu ar vārdu jā vai ne. Tagad es došu vārdu Prības kungam, un viņš varbūt jums atbildēs, ja gribēs. Es atvainos, Intvelds kundze. Es eh, nedaudz no jums novērsos, tādēļ, ka prasīju kolēģim, kas tas ir par dokumentu, par ko jūs runājat. Vai jūs varētu vēlreiz paskaidrot, kas tas par dokumentu? Intvelds kundze. Es runāju par dokumentu, e, kas jums būtu jāzina, jo jūs arī esat viena no pusēm šajā tiesas strīdā. Tas ir padomas juridiskā dienesta atzinums, kas tika parakstīts 2009. gada jūnijā, pirms tika uzsāktas sarunas par TFTP nolīgumu ar ASV. Prībiskungs, vai jūs varat atbildēt tagad uz šo atbildi? Nē, priekšsēdētāji, es nevaru atbildēt šobrīd uz šo jautājumu, bet mēs noteikti pie jums atgriezīsimies ar atbildi. Tā tad, tad ir prības kunga atbildi šodien. Es nedomāju, ka šodien mēs dabūsim jau kādu citu atbildi. Lielas paldies prības kungam. Domāju, ka tagad varam sākt koordinātoru sēdi. Es saprotu, ka situācija ir mazliet delikāta, bet prības kungs šeit pārstāv komisiju, un viņš izdarīja izvēli, ko viņš šeit šodien teiks un ko neteiks. Tādēļ mēs viņam pasakāmies, pasakāmies arī visiem tiem, kas iet projām šodien par uzmanību. Zālē paliek koordinātori. Mūsu komiteja atsāks darbu rīt no rīta pulksten deviņos. Paldies par uzmanību!